sākt darbu. Tētīp sarunas par transatlantisko nolīgumu, kas ir ceturtais mūsu sarakstā. Ir iecelts priekšsēdētājs TTIP sarunām. iecēla eh, esošo priekšsēdētāju vadīt TTIP sarunas un arī personu, kas viņu aizvietos eh, prombūtnes gadījumā. ITRE misijas 2014. gadā. Viens delegāts no Tautas partijas, viens no eh, sociāldemokrātiem. Mums ir pārstāvis no Tautas partijas, tā ir Delkastījo, apsveicu, aizmirsu pateikt, apsveicu visus, kas ir, eh, kas ir iecelti. No sociāldemokrātiem vēl nav iecelts pārstāvis, ceru, ka drīzumā tas notiks. Nākošā misija ir COP20 konference. Eh, kandidatūras jānosūta uz NV sekretariātu. Un ir jāpiesaista politiskās grupas un mūsu sadarbība ar NV sekretariātu arī katra koordinatora līmenī. Par to jūs, e, dārgie koordinatori, visu zināt. Termiņš ir 24. jūlijas 2012. Sestais punkts - uzklausīšanas 2014. gadā. Pirmā uzklausīšana - oktobris, novembris. Enerģijas e, drošība iekšējā tirgu. Varbūt mēs varētu arī piesaistīt ārējo, bet enerģijas drošība ir vissvarīgākais eh, punkts. Otra uzklausīšana, iespējams decembrī, atbalsts inovatīvajām eh, MVU un startupiem. Un mums ir jāpabeidz runāt par pēdējiem soļiem iekšē enerģijas tirgu, ja mēs vēlamies, lai tas ir labi organizēts. Tādējādi šāda uzklausīšana notiks arī februārī, martā, par to gan vēl nav pieņemts lēmums. Pagaidām lēmums ir par šīm divām uzklausīšanām. Septītais darba kārtības punkts. Koordinatoriem ir jānāk lai ar priekšlikumiem uzklausīšanām un misijām 2015. gadā. Pārstāvi Galileo aģentūrai, trīs eh, īstenie trīs eh, aizvietotāji Galileo institucionālajiem panelim. Ļoti interesants eh, ir šis panels. Un atcer kontaktu grupa. Pēdējais punkts no koordinatoru sanāksmes - ziņojumu un atzinumu piešķiršana. Sekojoši ziņojumi ir piešķirti enerģijas drošība tautas partijai. Starp operabilitāte saistībā ar digitālo darbu kārtību sociālistiem. Atzinumi sekojošie. E, vispārīgais budžets nākošajam gadam priekšsēdētājam, tas ir man. COP20 rezolūcija arī man, priekšsēdētājam. Jābūt gatavam pēc divām nedēļām, tie ir ļoti steidzami jautājumi. Tā e, izlēma koordinatori ETS tirgus, stabilitātes mehānisms tautas partija, pēdējais atzinums, novērošanas satelīdati sociāldemokrātiem. Par pāriem iniciatīvas atzinumiem, ziņojumiem lēmumi tiks pieņemti septembrī. Tik tālu tas bija par sanāksmi kalendāra apstiprināšanu šī gada otrajai pusē. Tas ir arī jums mapēs, jūs atradīsiet visas sanāksmes uz turpmākajiem trim, četriem mēnešiem. to ir svarīgi zināt. Mūsu personiskie plāni ir jākārt, jāskārto attiecīgi, un Vēl viens jautājums ir lingvistiskā profila apstiprināšana. Tas ir ļoti svarīgs mūsu itre. Um, sanāksmēs. Mēs strādājam praktiski visās valodās, 20 precīzi. Attiecīgi ik viens var izteikties savā valodā. Es tā nedaru jo visi dokumenti man priekšā ir angliski, un man būtu ļoti sarežģīti uzreiz visu tulkot poļu valodā un tad runāt poliski. Tagad gribu pāriet pie nākošā punkta. Priekšsēdētāji paziņojumi. Mēs, es, mēs esam pabeiguši priekšsēdētāju paziņojums, un nākošais punkts ir ziņojums par Eiropas drošības, enerģijas drošības stratēģiju. Sveicu! Let, let me welcome um, Mr. Sveicu Dominiku Ristoriju, kurš ir mūsu enerģijas ģenerāla e, direktorāta vadītāju. Informēju jūs, ka mums ir klāt vairāk nekā 60% no komitejas, kas ir jauni parlamenta deputāti. Līdz ar to tā būs ļoti laba iespēja informēt mūs visus, bet ir tīpaši jaunpienācējus pār jūsu darbību vadot šo e, ģenerāldirekciju. Un tāpat arī gribu atzīmēt, ka mūsu ģenerāldirektors. direktors runājot par viņu akadēmiskajām, profesi, eh, profesionālām kvalifikācijām, politiskajās eh, eh, studijās, juridiskās studijās, pieredze enerģijas jautājumos, jo viņš ir bijis ģenerāldirektors kopīgajā pētniecības centrā no 2010. līdz 2014. gadam, tātad gandrīz četrus gadus Nīderlandē. Un šis centrs nodarbojās ar enerģijas jautājumiem. Un ar šī gada sākumu Ristorikungs ir iecelts par enerģijas ģenerāla direktorāta vadītāju. Mēs runāsim par Eiropas enerģijas drošības stratēģiju, un mēs tagad Uzklausīsim jūsu prezentāciju. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti gandarīts uzstāties jūsu priekšā. Ar lielu prieku uzrunāju ITRE komitejas priekšsēdētāju, biroju, koordinators, deputātus, gan kas turpina strādāt no iepriekšējā sasaukuma, gan jaunpienācējus. Pirmkārt, jūs parlamentā esat Eiropas pilsoņu pārstāvji. Un es gribu atgādināt to, ka enerģija ir ļoti būtiska. Vitāli, tas ir vitāls jautājums simt procentiem Eiropas iedzīvotājiem. enerģija ir vitāls jautājums visiem pasaules iedzīvotājiem. Protams, enerģija ir kritiska gan darba un, un ļoti būtisks jautājums darba vietu izve izveidošanai, ikvienai dzīves jomai. Tāpat arī enerģija ir vitāls jautājums mūsu videi, mūsu planētas aizsardzībai. Jāceras, ka uh, ārkārtīgi liels apjoms no CO2 izmešiem nāk no enerģijas ražošanas, taču šodien ar Eiropas Savienības politiku enerģijai ir jāveido jauna dimensija. Kas ir īpaši? Ir spēkā tad, kad mēs runājam par energodrošību. Piegāžu drošība šodien ir nekavējošs izaicinājums Eiropai. Un es gribētu šo uzstāšanos piedāvāt divos aspektos. Pirmkārt, Ukrainas Krievijas krīze vēlreiz parāda Eiropas neaizsargātību energo jautājumu ziņā. Un otrkārt, ir jāveido nekavējoši pasākumi, gan ilgā, gan īsā termiņā, lai mēs varētu krietni samazināt mūsu atkarību no ārējās enerģijas patēriņa. Bet pirmkārt, bet pirmkārt, jānorāda, ka Ukrainas-Krievijas krīze vēlreiz parāda mūsu neaizsargātību energoģijas piegāžu ziņā, un tagad es nosaukšu dažus skaitļus. Eiropas Savienība šodien importē 53% no patērētās enerģijas. Un ar Eiropas ārējo enerģijas aprēķina, tas ir vairāk nekā viens miljards eiro dienā. Otrkārt, Eiropas eh, enerģijas drošība ir jāskata. Pasaules kontekstā, pieprasījuma kontekstā, kas pieaugs pa 27% līdz 2030. gadam, kā arī tas ir jāskatā enerģijas piegāžu izmaiņu kontekstā. Mēs varam eh, šeit norādīt eh, nekonvencionālās gāzes izmantošanas būmus savienotajās valstīs, kas pārstāv vairāk nekā 50% no kopējās gāzes ražošanas savienotajās valstīs, kas, un pirms desmit gadiem šis skaitlis bija nebūtisks. Enerģijas importa eh, atkarība attiec uz jaunaftu 90%, dabasgāzi 66% un mazākā mērā uz cietajām degvielām 42% un kodoldegvielai 40%. Un kā jūs zināt, atsevišķas Eiropas valstis ir it īpaši neaizsargātas eh, Šeit es domāju par mazāk integrētajām un mazāk pievienotajā, savienotajām valstīm, tādām kā Baltijas valsts un Austrumēropas valsts. Pašreizajā situācijā pastāv risks gāzes piegādēm. Galvenais piegādātājs Krievija pagājušajā gadā piegādāja 39% no Eiropas gāzes importā. Patēriņa ziņā 27% no visu patēriņu Eiropas Savienībā. Ukrainas tranzīts ir 50% no kopējā gāzes importa Krievija, no Krievijas. Pašiet, šis ir eh, pašreizējais konteksts, un kā jūs zināt, daudzi līderi Eiropā ir saņēmuši Krievijas prezidenta vēstules ar skaidru norādi par draudiem attiecībā uz gāzes tranzīta nākotni eksportam no Krievijas. Un bija svarīgi sniegt atbildi no Eiropas komisijas, nosūtīt skaidru vēstījumu. Krievijas prezidentam attiecībā uz jaunu Eiropas kapacitāti šajā kontekstā atbildēt vienā balsī. Un tagad Šajā situācijā mums ir jādomā par to, ko mēs varam darīt īsā vidējā un ilgā termiņā. Pirmkārt, mums ir jārīkojas, lai varētu sagatavot nākošo, sagatavoties nākošajai ziemai, paturot prātā iespējo mūsu imports samazinājums no Krievijas. Šajā kontekstā mēs pievēršam īs, īpašu uzmanību vitāliem jautājumiem konkrēti. Uzkrājuma līmenis grib atgādināt mūsu kopējā kapacitāte Eiropas Savienībā uzkrāšanai ir, ir 80 miljārdu kubikmetru. Pašreizējais eh, uzkrājuma līmenis ir 61,5 miljārdi. Tāds ir uzkrājumu līmenis Eiropā uz 18. jūliju, tātad pirms dažām dienām. Īpašu uzmanību mēs eh, pievēršam uh, atpak atpakaļ plūsmai mēs pievēršam uzmanību infrastruktūrām, eh, šķidrās eh, gāzes eh, termināļu ziņā. kas ir ļoti būtiski jautājumi. Mēs jau esam dalību valstīm aicinājuši veidot uh, enerģijas riska izvērtējumi, lai varētu apzināties visas iesaistītās puses, e, un tam ir jābūt gatavam augusta beigās. Un, protams, kā jūs zināt, notiek trīspusējas diskusijas starp Ukrainu, Krieviju un Eiropas komisiju. Divu mēnešu garumā nevarēja panākt eh, to, lai Krievija apspriež gāzes cenas, beidzot mums tas izdevās, lai šīs cenas būtu balstītas uz eh, tirgus cenām. Šobrīd situācija ir sekojoša. Mēs esam eh, sasnieguši sava veida pirms vienošanos attiecībā uz ziemas cenām, iekļaujot ievērojamu uh, samazinājumu Mums ir vēl jāapspriež vasaras cenas un arī būtu labi apspriest ilgtermiņa līgumus, lai varētu samazināt līgumu daudzumus un termiņus. Un tas, eh, tas ir jādara ņemot vērā Krievijas dominējošo pozīciju pār Ukrainu. Tajā pašā laikā mums ir jāpalīdz, jāpalīdz Ukrainai reformēt enerģijas sektoru un veidot e, piemērotu tirgus mehānismu. Ilgā termiņā mūsu aplēs ir sekojoši. Eiropa varētu samazināt ārējo atkarību no e, Krievijas gāzes, ja tiek ieviesti prioritāru pasākumu. Protams, patēriņā mērenība. It īpaši tas attiec uz transporta sektoru, eh, gāzi mājas vajadzībām, rūpniecību, bet arī attīstot saprātīgos resursus tām valstīm, kurš to vēlās, tas iesaistītu kodola resursus, kā arī nekonvencionālās gāzes, un mums būtu iespēja to pārvaldīt līdz ar vidas garantijām. Tam ir jānorit apstākļos, kad mēs varam skaidri Eh, identificēt eh, rezerves Eiropā, eh, projektu veicamību un ekonomisko un ekoloģisko ietekmi. Bet arī mums ir nepieciešams divir, diversificēt piegādes. Es pieminēju sašķidrināto gāzi, bet mums arī ir līdz ar kopā ar partneriem Norvēģijā jātīstā saucamā izdienvidu koridors. Un jāveido arī enerģijas piegādes no dienvidiem, izmantojot esošās kapacitātes vidusjūrā, vidusjūras basēnā. Tas ir ļoti būtiski. Tāpat jāņem vērā izmaiņas enerģijas piegādē, Jā, to es domāju, vairāk kapacitāšu atsevišķām valstīm ražot un eksportēt gāzi, konkrēti no Ziemeļamerikas, paturot prātā nepieciešamos eh, apjomus, kad pastāvētu iespējas desmitgades beigās samazināt Krievijas dominējošo um, eh, pozitīvu pozīciju tirgū. Un arī mums ir jānodrošina cieša sadarbība ar politiku 2030 ietver. Paldies, ģenerāla direktora kungs, turpina priekšsēdētājs. Un tagad pāriesim pie jautājumiem un piezīmēm. Vispirms dodu vārdu koordinatoriem. Katram trīs minūtes. Atsevišķi koordinatori vispirms dodu Tautas partijas koordinatoram Gjurka kungam vārdu. Paldies priekšsēd, paldies par prezentāciju. Vispirms es gribētu apsveikt komisiju par rūpīgo darbu, paziņojumu un šo šī ļoti svarīgā jautājuma padziļināto izpēti. Es pārstāvu Ungāriju. Tā ir centrāla un aizsaruma Eiropas valsts, kuru ir smagi skārus 2006. un 2009. gada gāzes krīze, un tādēļ diez vai kādu pārsteigs, ka es pilnībā atbalstu komisijas priešlikums uzlabot piegāžu drošības, stiprinot iekšējo energotirgu, kā arī infrastruktūru. Man ir tikai divas īsas piebildes par gāzes strateģisko glabāšanu un plūsmām. E, vēlos vērst jūs uzmanību uz labu praksu, ko ir piekopus Ungārija. Ungārija ir ieviesus obligāto strateģisko rezervi gāzei tūlīt pat pēc gāzes krīzes 2006. gadā. Tādēļ Ungārijā šodien uh, glabājas 1,2 miljārdu kubikmetru e, gadā mobīlu kapacitāti, kuru var izmantot tikai e, krīzes situācijā. Un e, komisijai ierosina šo obligātās gāzes rezerves modeli. Tas ir līdzīgi kā obligātā naftas rezerve, kas tika ieviest pēc naftas krīzes 1970, 1973. gadā. To ieviesa starptautiskā eh, energo aģentūra. Un, manuprāt, tas ir loģiski, jo eh, gāzei ir līdzīga eh, piegāžu struktūra kā ir naftai. Un gāzes piegāžu pārtraukumam var būt tūlītējas sekas atšķirībā no naftas piegāžu pārtraukuma. Otrakārt, par upju atpakaļ piegādēm. Um, tā tad ir e, šīs apakaļpiegādes jāiedibina starp dalību valstīm, tam ir jābūt obligātām un jātiecās uz visām e, tātad e, iespējamiem gāzes savienojumiem, ka jābūt ir iespējamai arī atpakaļ, apakaļ piegādēji. Eh, ar īpašu uzmanību pievēršot centrālai un dienvidu austrumu Eiropai. Ir jāizmanto to pilnu kapacitāte, un tas arī uzlabos būtiski eh, eh, piegāžu drošību Eiropā. Paldies, priekšsēd. Paldies, Dies par jūsu komentāru. Nikas kungs, koordinators, ir nākamais runātājs no S&D grupas. Paldies, priekšsēd. Jūs šodien uzstājāties un jūsu uzrunā bija arī tādi ļoti satraucoši vārdi, kā uh, būs uh, ziemā, kas mūs sagaida. Pagājuši nedēļa startautiskā enerģijas aģentūra paziņoja, ka zaudējot konkurētspēju, Eiropa varētu zaudēt 3000 darba vietu. Tādēļ. Uh, Domāju, ka nozīmīgi ir tas, ka, protams, ka mēs varam runāt par vienoto enerģijas tirgu. Tikai tad, kad mums būs arī atbilstoša infrastruktūra, tā jābūt ļoti uh, labai. Nedrīkstam pieļaut uh, kļūdas, uh, tādas kā infrastruktūras uh, nepilnības dažādās uh, dalībvalstīs, novēlošanos uh, un citus. Diemžēl šodien jākonstatē, ka Uh, enerģija, ko izmanto, piemēram, ziemeļu valstīs, un no tās iegūtā elektroenerģija arī nenonāk līdz dienvidu valstīm. Nu, katrā gadījumā, diemžēl, šāda ir situācija. Jūs runājāt arī par uh, sarunām ar Krieviju. Par uh, šo jautājumu runājot, gribu uzdot jautājumu. Vai uh, varētu iedomāties, ka ir viena vienīga vienošanās attiecībā uz cenām? Uh, sarunas vedot ar Krieviju? Un vai PTO ir saņēmusi piekrišanu šādai sarunu vešanai, jo tas nozīmētu, ka tā būtu daudz stabilāka situācija arī visiem Eiropas dzīvotājiem? Nākošais jautājums. Rīt jūs publicēsiet ziņojumu par energo situāciju, un vai jūs varat jau ieskicēt pāris idejas no šī jaunā dokumenta? Eiropas parlaments runā par mērķi 40% enerģijas notjaunīgiem avotiem līdz 2030. gadam. Un tāpat arī jūs runājat par nepieciešamību energo avotu dažādošanai. Arī šeit ir bijušas pieļautas kļūdas. mēs neesam bijuši uh, pietiekami strikti, neuzsvarot to, lai zinātu, vai tiešām ir uh, Nabuko uh, cauruļvats uh, izveidots. Kas notiek ar Nabuko, kāds ir komisijas vērtējums un uh, skats uz uh, šī jautājuma attīstību? Nākošais jautājums. Jūs runājāt par vidusjūras uh, energo uh, avotiem. Jāzina, ka Melnajā jūrā ir atklāti nozīmīgi energoresursi. Kādas ir komisijas vērtējums attiecībā uz Melno jūru? Paldies! Tagad Jackevičs kungam došu vārdu, kurš runās savas politiskās grupas koordinatoru vietā EKR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāj kungs, runājot par energodrošumu. Man satrauc viens jautājums. Pat tiešām ir pietrūkst dažādi elementi. Mēs runājam par kopējo energodrošību un par energodrošību tajās valstīs, kas vēlas iestāties ES. Tiek runāts tiek maz runāts par Ukrainu. Man liekas, ka Ukrainai jāsaņem pilnīgi skaidrs signāls no ES ir eh, jānosaka tas, ka eh, tās spiediens, eh, kur īsteno Krieviju uz Ukrainu, nebūs veiksmīgs, ka mēs atbalstīsim Ukrainu. Un nākošais punkts, man liekas, ka būtu nozīmīgi dzirdēt arī jūsu viedokli par šo jautājumu, proti par nekonvencionālo gāzi. Un uh, šīs gāzes izmantošana ir ļoti nozīmīga, tā var iespaidot energodrošumu Eiropas Savienībā. Ir nepieciešams dziļas pārdomas par katras valsts iespējām apgādam un par situāciju kopējā Eiropas Savienībā. Vai nozīmīgākais ir saglabāt lauku vidi un skatu uz, uz, uz lauku apvediem vai arī nodrošināt uh, enerģētisko um, neatkarību. Piemēram, uh, runājot par um, vēja uh, enerģijas ieguvu un par iekārtām, kas tiek būvēts pēkšņi, tad, kad darbs virzās, rodas aizstāvi, kas grib uh, tikai uh, lauku vidas uh, tīrim neskārtību aizstāvēt. Un vēl, man liekas, ka mums ir absolūti nepieciešama neatkarība no uh, piegādēm, piegādēm no uh, austrumiem. Atcaucas uz uh, dokumentu, kas ir publisko, publiskots, un uh, šeit tiek teikts, ka ir jāievēro uh, lēmumi un arī nacionālā līmenī pieņemtie lēmumi par energoavotiem un energobalansi, bet nedaudz tālāk šajā pašā dokumentā ir rakstīts, ka īpaši nozīmīgi ir ievērot klimata pārmaiņu politiku kas nu pat laban ir gluži pretējs tam, kas tika sagaidīts. Tā tad, um, kā ir ar suverēniem lēnēmiem par uh, energo uh, avotiem, kurus vēlas izmantot. Un vēl viens punkts - infrastruktūra. Pievēršoties uh, gāzes izmantošanai, um, direktora kungs, es gribētu mm, dzirdēt jūsu atbildi, jo tiek runāts par to, ka valstīm, kas ir ES austrumos, ir jāpalīdz, jo tās ir pirmās, kas cieši no Gazprom monopola. Paldies! Un pēdējais teikums, tā tad šie koridori, tāpat arī koridori dienvidos ir infrastruktūra, kas, kurai jākļūst tagad par mūsu prioritāti. On, to jest wiceprzewodniczący. Pa, Petersona kungs, kas ir mūsu komisija, komitejas eh, vicepriekšsādātājs, viņš aizvieto eh, savas grupas koordinātoru lūdzu. Much, Mr. Vistori. Paldies komisijas pārstāvjiem par, dieva, par ievadu vārdiem. E, atjaunīgā enerģija neapšaubām ir risinājums arī daļa. Un man rodas jautājums, vai jūs varētu komentēt par, manuprāt, steidzumu un nepieciešamību noteikt saistošs mērķis atjaunīgās enerģijas daļai kopējās e, energopiegādēs otrkārt. Man šķiet, ka mēs saskarsimies vai jau saskaramies ar problēmām ar valsts atbalstu, valsts atbalstu noteikumiem. Redzam, ka dalība valstis cenšas rast risinājums energo piegādēm, atjaunīgās enerģijas izmantošanai, palielinot neatkarību, bet konfliktējot ar esošiem valsts atbalsta noteikumiem. Tādēļ mans jautājums jums, kā jums šķiet, ņemot vērā esošos valsts atbalsta noteikumus, cik lielā mērā tie ir šķērslis, uh, lai mēs varētu sasniegt to, uz ko tiecamies, proti neatkarību, energopiegāžu energo, droši, energo un līdz ar to energodrošuma uh, uzlabojumus. Paldies! Paldies! Paldies arī, ka ievērojat runāšanas laiku. Nākamais Slikjotis, goja e grupas koordinators. Eh, Giro Istorīto. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Energoavoti mūsu skatījumā ir ārkārtīgi nozīmīgi. Nozīmīgi, lai eh, cilvēki vispār varētu eksistēt. Un ir ļoti nozīmīgi no vienas puses eh, energodrošumu garantēt, bet no otras puses cilvēkiem ir nepieciešama pieeja energoavotiem un uh, samaksājamai enerģijai. Mums ir nepieciešams finansējums, mums ir nepieciešams atbalsts, atbalsts, lai energoinfrastruktūra tiktu uzturēta un lai tiktu nodrošināta pieeja apmaksājamai drošai enerģijai. Tāpat arī gribu norādīt uz to, ka nepieciešama stratēģija, patiesa stratēģija atjaunīgiem energoavotiem. Mēs esam raduši zināmas jaunas energoavotas, bet to izmantošanu jāpaplašina, lai tiešām vidē draudzības energoapgāds varētu tikt nodrošināts un veicināts un vēl par infrastruktūru. Tas ir uh, vidēji termiņa stratēģijas jautājums, bet iepriekšēji runātāji arī norādīja uz to, ka īpaši austrum vidas jūras daļās un uh, tur atklātās uh, gāzes un naftas izmantošana ir uh, ļoti nozīmīga. Un viena no dalību valstīm, mm, konkrēti e, Kipra, ir e, šīs iegulas atklājusi, taču ir ļoti nozīmīgi, lai tiktu garantēta atbilstoša pieeja. Taču tas par to tiek runāts tikai nu tā gluži e, vispārēji, proti par vidusjūru un par tā saukto vidusjūras mezglu. Tam ir jātiek diskutētam daudz plašāk, daudz plašāk jādiskutē par to ar citām uh, piekrastas uh, valstīm, lai šis koridors tiešām tiktu veidots. Komisijai jādarbojas aktīvāk un aktīvākiem pasākumiem jābūt uh, pieejamiem aktīvai izmantošanai. Mēs esam ļoti skaidri pateikuši ka dalībvalsts nedrīkst būt izolētas, tas ir kā mērķis nosprausts, taču, lai šo mērķi sasniegtu, proti, lai dalībvalsts nebūtu izslēgts no šīs lielās apgāda sasaistas, ir jāīsteno atbilstošos pasākums un darbībai jābūt aktīvākai. Nākamais Klods Turmes zaļo vārdā. Paldies Rīkungam par ievadvārdiem. Lasot komisijas tekstu, ir tāds scenārijs, ka naftas atkarība ir 90% šodien, 20, 30. gadā arī vēl tāpat. Gāzes atkarība no 62% pieaugs un e, tātad īstenībā mūsu atkarība tikai augs Tāda ir jūsu prognoze, neskatoties uz jūsu paredzētiem pasākumiem. Komisija laikam ir darījusi labu darbu pēdējo gadu gaitā attiecībā uz uh, atgriezeniskām plūsmām. Uh, varbūt mums ir vajadzīga arī jauna likumdošana šajā jomā, un man ļoti interesētu Džurka kunga priekšlikums, kā mēs varam e, gāzes e, uzglabāšanu uzlabot. Man ir trīs jautājumi. Pirmais ir par solidaritāti. Pirm, nesen Ukrainas krīzes vidū Austrija uzaicināja Puķina kungu un e, Austrija, Francija ar EDF, Vācija ar BASF, Itālija ar ENI atbalsta South Stream, Dienvidu caurulvadu. Tātad, principā, Ukrainas tranzīts tiek pilnībās 70 eh, miljardi eh, kubikmetri tiek eh, ap Ukrainu riņķī nodīt. Tādi Krievijas plāni. Tātad, kā mēs LA atradīsim investoru tagad investēt Ukrainas gāzes cauruļvados? Jūs plānojat Ukrainas gāzes caurvads eh, atvērt eh, eh, Eiropa, starptautiskiem investoriem un tāpat ar laikā Eiropas valdības dara visu, lai darbotos pret to. Varbūt jūs varētu par to pakomentēt. Otrkārt, Mortens Petersens arī pat izteicies. Es domāju, ka tiešām vājais posms jūsu dokumentā ir atjaunīga enerģija. Nekā par vējas, saules enerģiju, um, jūras uh, vēja parkiem un biomasu, kas varētu aizstāt eh, gāzes eh, eh, kurinātos komunālos apkurs mēzgos, piemēram, Bulgārijā šo ziemu, kas rēbīgi apdraudē. Un tad komisija ir lēmusi Eiropas energoefektivitātes pūliņas dramatiski samazināt. Tagad mēs 2% efektivitātes uzlabojumu gadā uh, Eh, uzlabojumu, tas ir 50 miljonu nafta mazāk. Un labākais priekšlikums rītdienai ir 30%, kas samazinātu 6 eh, eh, miljonu tonu gadā. Un ģe, gāzes ģeopolitiskās krīzes vidū un raugoties uz Irāku arī naftas krīzes, Eiropas komisija cenšas vēlas rīt no 50 miljoniem 15 miljoniem uz 6 miljoniem uh, ietaupījums pēc 2020. gadā samazināšanas naftas ietaupījums. Kāds ir, po, kāda politiskā loģika varbūt jūs varētu paskaidrot? Paldies, kolēģi, nākamais Rodžers Helmers, EFDD grupas vārdā. Paldies, priekšsēd. Es sākšu ar atgādinājumu Restorikungam. kungam Eh, Günter Oettinger vārds energokomisāru. Viņš teica, ka Eiropa vairs nevar atļauties eh, vienpusēju energopolitiku. Vai es varētu jums arī atgādināt, ko eh, rūpniecības komisārs Antonio Tajānī, kas drīz beigs savus pilnvaras, teica, ka e, Eiropa saskarās ar e, rūpniecības slaktiņu noslaktēšanu, vai Ristorikums piekrīt e, tam, un vai viņš e, par to arī pastāstīs nākamajiem komisāriem, kas e, aizstās līdzinējos. E, Tad otrs jautājums komisija ir norādījis, ka tā saskata slānekļa gāzes svarīgumu, lai maznātu eh, atkarību no importētās gāzes. Tomēr tiek arī daudz miljonu eiro tērēt, lai atbalstītu zaļās lobby grupas, kuras galvenais mērķis ir acimredzot anti uh, eh, slānekļa gāzes propagandu apšaubām izplatīt, vai uh, komisija izbeigs atbalstīt šīs grupas. Un mans pēdējais jautājums. Apvienotā karalistē Mūsu ļoti zaļais e, energosekretārs Ed Devīkungs ir jautājis, kāda ir jēga apvienotai karalistei mazināt emisijas, ja Ķīna un Indija negrasās to darīt. Vai es varētu uzdot šo jautājumu komisijai? Kāda jēga Eiropas Savienībai nodarīt kaitējumu savai e, tautsamniecībai tādā mērā, ko varbūt pat vairs nevarēs labot, samazināt emisijas, ja citi galvenie emitenti kā Ķīna un Indija nemaz negrasās e, ko līdzīgi darīt? Paldies, kolēģi. Īsa intervence no ģenerāla direktora kunga. Lūdzu, dod jums vārdu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Par pirmo punktu runājot. Es gribētu pasvītrot uzkrājumu uh, stratēģisko nozīmi. Un Iespējams, pagātnē tā nebija prioritāte, bet tai ir jākļūst par prioritāti nākotnē. Šajā sakarā mēs aicinām palielināt adekvātā veidā uzkrājuma līmeni, lai varētu sagaidīt nākošo ziemu Atkārtoju, ka kapacitāte Eiropā ir 80 miljardi kubikmetru, e, tranzīta apjoms ir 65 miljardi, un mēs skatīsim visas vislabākās prakses, tā skaitā e, to, kur jūs pieminējāt Ungārijā. Tāpat arī runājot par komisijas un parlamentu nākošo mandātu attiecībā uz iespējamo uzkrājumu attīstību nākotnē. E, tāpat jāpasvītro tas, cik ir svarī, svarīgas ir atpakaļpiegādes. Mēs kopš paša sākuma esam to pasvītrojuši attiecībā uz jauno gāzes vadu no Slovākijas uz Ukrainu, un šis pasākums jau varēs darboties pirms ziemas sākuma. Un šāda iespēja ir jāparedz visiem starp savienojumiem Eiropā. Es pilnībā atbalstu jūsu viedokli. E, atpakaļ piegādēm ir jābūt iespējam visos starp savienojumos, pilnīgi e, visos apgabalos, it īpaši vismazāk aizsargātajos. Atbildot nākošajiem runātājiem, ir jātīsta enerģijas infrastruktūras kā prioritātes. Jo bez tā mēs nevarēsim veidot efektīvu iekšējo tirgu. Un nespēsim pārvaldīt enerģijas drošības jautājumus. Un pilnīgi noteikti jāpievērš uzmanībā centrālajiem savienojuma punktiem ziemeļos, dienvidos, eh, austrumos, un pilnīgi skaidri mums ir prioritāri jāveido jauns centrālais savienojuma punkts Eiropas dienvidos. Izmantojot visas iespējas, ko mums sniedz esošās rezerves un atklājot jaunas. attiecībā uz dažādošanu. Un Nabuko un South Stream mēs tagad runājam par dienvidu koridoru. Pastāv iespēja piegādāt gāzi no Azerbaidžānas uz Eiropu Daļa no vada atrodas Grūzijā, daļa Turcijā, tālāk turpinās cauri Balkāniem, taču šobrīd eh, tuvāko gadu laikā daudzumi būs visai pieticīgi. Mums ir jādomā par eh, citām iespējām no Turkmenistānas ar lielākām kapacitātiem un par saustrīm runājot, mūsu nostāja vienmēr bijusi skaidra. Un mūsu ziņojums slēdziens ir skaidrs esošajā situācijā. Ir jāpārtrauc visi aspekti attiecībā uz saustrību, jo mēs nevaram Eh, Ukraina nostādīta vēl sarežģītākā situācijā. Un mums būs jāpārskata viss projekts esošās krīzes gaismā. Tāda ir šī brīža eh, situācija, kā jūs zināt, mēs eh, lielu uzmanību esam pievērsuši atsevišķā dalību valstu iniciatīvām, jo mums ir jāpaliek vienotiem visai delikātajā per, esošajā periodā. Mums ir jāizprot stratēģija. Mēs runājam par piegāžu drošībām, kas ir absolūtā prioritāte. Un to, mēs to varam darīt tikai tad, ja mēs esam pilnīgi vienodi. Attiecīgi mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību šim projektam un izmantojam visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Attiecībā uz eh, cenu apspriešanu tā notiek komerciāli, bet tad, kad mēs runājam par gāzes cenām, tad mēs runājam par cenām, ko Krievija ir uzspiedusi Krievijai, kas ir augstāks nekā vidējās cenas pārējām valstīm. Un šajā kontekstā ir panākumi tik tālu, ka izdodas panākt eh, samazinājumus no Krievijas eh, esošajās sarunās. Kā jūs zināt, sarunas nav beigušās, turpinās divpusējās sarunas, un tās arī vēl turpināsies turpmākajās nedēļās. Papildus tam mēs skatīsim cenu aspektu, eh, protams, pilnībā respektējot visus iekšējā tirgu un konkurences noteikumus. Un, protams, mēs eh, pievērsīsim uzmanību Melnās jūras reģionam. Jauni atklājumi šajā apgabalā varēs dot mums eh, jaunus argumentus. Tālāk atbildot nākošajam runātājam. Mēs pilnībā atbalstām Ukrainu. Es neatkārtošu tagad visu iepriekš sacīto attiecību un, un iepriekš zināmo par ma makrofinansiālu palīdzību. Mēs palīdzam Ukrainai un atbalstām to uh, sarunās ar Krieviju enerģijas jautājumiem un turpināsim to darīt. Runājot par nekonvencionālo gāzi Gribu izteikties pilnīgi skaidri. Janvārī komisija nāca klāt priekšlikumu skatīt šo jautājumu zinātniskos ietveros. Noteikti tā tad pirmkārt e, iegulu apjomus, ot, otrkārt e, geogrāfiskos apgabalus, treškārt ekonomisko dzīvotspēju un ceturtkārt vides aspektus un garantijas. Šajā gadījumā valstīm, kas eh, vēlas, tā varētu būt jauna iespēja. Runājot par infrastruktūru aspektiem, ar parlamenta atbalstu esam ieguši 5,8 miljārdus eiro Connecting Europe eh, facilitātei. Tas ir tikai pats sākums, un mēs darīsim visu, ko mēs varam, lai iegūtu maksimālu rezultātu. Par atjaunīgajām enerģijām runājot, tā ir daļa no risinājuma. Kā jūs zināt, mēs esam panākoši pozitīvu pārsvaru tirgus pieeja, taču mēs vēlamies izveidot lielāku tirgu, ieskaitot reģionālo sadarbības mehānismus Eiropā atjaunīgai enerģijai. Kā jūs zināt, pateicoties mūsu pūliņiem vēja un fotovoltaiskā enerģija jau ir konkurētspējīga un mums ir jāpanāk lielāka konverģence starp valstu atbalsta schēmām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un mēs pieliksim visu pūliņu šajā sakarā. Tāpat gribu piebilst, kā jūs zināt, mēs piedāvājam 27% saistošo līmeni, bet mēs esam, jā. Uh, mūs atbalsta atsevišķu valdību eh, lēmumi pārsniegt šo 27% līmeni, Vācija 30% ir paredzējusi un Francija 32% līdz 30. Eh, gadam, un tas ir iestrādāts eh, šo valstu likumdošanā, runājot par energoefektivitāti. no mūsu ģenerāldirekcijas puses. Mēs darīsim visu, lai varētu sasniegt šos realistiskos, bet ļoti vērienīgos mērķus, domājot par to, kā var izmantot visus potenciālu divos, trīs prioritāros sektoros, it īpaši mājasemniecības sektorā, kas patērē 30% un kur potenciāls ir milzīgs. Tāpat ir svarīgi atjaunot ekonomiskās aktivitātes, veidot darba vietas un samazināt gāzes importu. Priekšsādātāji, šie ir galvenie punkti no manas puses. Turpina priekšsēdētājs būs. Vēl cits iespējas man ir vēl vairāk pie kolēģi runātāju sarakstā, un tagad es gribētu noslēgt runātāju sarakstu. Vai viss tam piekrīt? 14, 15 vēl grib izteikties. mēs nevaram runāt neviens ilgāk par vienu minūti. 15 runātāji listē, katram viena minūte. Sākam vienas minūtes runas, jo mums ir jāpieturas pie atvēlētā laika. Beidzu runātāju sarakstu. Vienas minūtes runas. Sāksim ar deputātu Šalfauzeru. Priekšsēdētāju. Kopumā imports ir no 4 līdz 5 procenti IKP katrā valstī. Saskaņā ar pētījumiem, kādreiz es strādāju un vadīju Elzasas reģionālo enerģijas dienestu, Šie, šo skaitļus var samazināt no 20 līdz 25%, kas nozīmē par vienu IKP punktu samazināt mūsu enerģijas importu Eiropas līmenī. Tas eh, pieprasītu investīcijas desmit IKP punktu līmenī, jeb tūkstošu miljārdu eiro. Tas ir ārkārtīgi liels darba lauks, eh, kas atbilst enerģijas izaicinājumiem un arī atbilst TCB kapacitātēm injicēt Eh, skaidru naudu lielās programmās. Šeit nav runa par falšu naudu, bet par patiesu ekonomiku. Ko domā komisija, lai veidotu tik vērienīgu energo e, ekonomikas programmu? Paldies! Nākošais runātājs Del Castillo. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, eh, ģenerāla direktora kungs! Turpin spāņu valodā. ļoti ir skaidrs, ka uh, visbūtiskākā joma, kur jāpieliek vislielākie pūliņi Eiropā, ir enerģija, kopīgā enerģijas politika, jo izaicinājums ir tik apjomīgs, ka to var risināt tikai kopīgi un nekādā veidā nenacionāli fragmentēti. Divi lielie balsti komisijas priekšlikumiem ir optimizēt resursus, un diversificēt avotus un piegāžu ceļus. Šajā sakarā Eiropas komisija runā par eh, sašķirtinātās gāzes tirgu palielināšanu, lai varētu pie, piegādāt Eiropā eh, gāzi no Norvēģijas, no Savienotajām valstīm. Un jūs ļoti labi, ģenerāldirektora kungs, zināt, ka vēl aizvien nav noteikts datums, kad tik pabeigts starp savienojums starp Iberijas puselu un e, Franciju. Domāju, ka viens no šiem ceļiem ir pilnīgi noteikti jāizvēlas un steidzami. Paldies. Nākošais runātājs Jānuš Levandovskis. Šodienas prezentācija prenorko nu, drošība skaidri pazīme, ka mm, notiek pārmaiņas mūsu vecajā kontinentu šajomā. Trīs reizes jau tas ir bijis Eiropas komisijas darbkārt jau 2014. gadā bija runa par energo klimatu pakotni, e, par līdzsvaru starp vidas jautājumiem un konkrēti spēju, kas mazinās. Bija runa arī par valsts atbalstu noteikumiem kas ierobežo atjaunīgās enerģijas atbalstu, bet ļaujot eh, esošo tīklu modernizāciju, izmantojot energomiksli. Un tagad šodien pieminētā energodrošības pakotne ar konvencionālajiem piedāvājumiem daudzveidošana starp savienam un tā tālāk, bet ir astotais punkts - runāšana vienā balsī pret ārvalstu piegādātājiem. No nu, Varšavas tik nopludināta ideja izveidot tādu energos savienību un atbildot uz Gazprom agresīvo politiku, monopsoniju izveidot, um, um, un tad, tad tātad panākot lielāku likviditātu un uh, kāda ir jūsu pozīcija par visiem šiem priekšlikumiem un par Oettingeru priekšlikumiem? Paldies, un nākamais būs kolēģis Pošs. Paldies, jā. Par energoefektivitāti svarīgi šajā kontekstā ir arī kā pieprasījumu samazināt un komisārs nerunā par citiem risinājumiem, kā energo tirdzniecības sistēma, bet mums vajadzētu ieviest ECO, piemēram, uzlabot uzņēmumu energoefektivitāti, vai dalību valstīm vajadzētu kaut ko jūs prāt darīt šajā jomā? Un tad attiecībā uz starpsavienojumiem jūs sacījāt, ka privātie avot varēšot tikai pusi no 200 miljārdiem nodrošināt, kas būtu nepieciešama, bet kā panākt vajadzīgās investīcijas atpakaļ plūsmās, eh, kas droši, eh, energodrošību uzlabos Austrum Eiropā. Un pēdējais - infrastruktūra, tīkla infrastruktūru, eh, infrastruktūras drošības uzlabošana. Runa ir ziņojumā par pārobežu starpsavienumiem, bet jūs runājat par viediem, inteliģentiem risinājumiem, bet kas jums tieši ir prātā šajā sakarā. Un paldies, un tagad Poher kungs. Nē, Kelija kungs būs nākamais runātājs. Lūdzu, paldies. Priekšsit, vienu minūti, divi jautājumi. Pirmais. Ristori kungs. Vai jūs apmierina dalībvalstu plāni? šķidrinātās naftas gāzes terminālu izveidē, un ja nē, E, kam vajadzētu jānotiek šajā jomā visās dalībvalstīs, lai izmantotu e, e, lētās, piedā, lētās gāzes piedāvājumu no Ziemeļamerikas un citiem piegādātājiem potenciāli. Otrais jautājums. Mūsu vēlme kļūt neatkarīgākiem attiecībos pašu resursu attīstību, iz, pilnveidot savus uh, Eh, konvencionāls eh, fosīlo eh, kurināmo un gāzes ieguvas veids, vai mums tas izdosies uzlabot savu konkurētspēju, ja mēs kļūsim neatkarīgāki, jeb šo būs taisn otrādi, mēs kļūsim vēl mazāk konkurētspējīgi. Paldies, un Van Bremtes kundze ir nākamā. Uh, Paldies, priekšsēdēs, tikai izmantošu savus 60 sekundes, lai Uh, lūgt jūs nodot nākamam komisāram politisku vēstījumu. Tā vietā, lai uzdot jums detalizētu jautājumu. Manuprāt, mūsu priekšā ir komisijas priešlikums par energodrošību, kas manā skatījumā un manas politiskās grupas skatījumā ir īstermiņa un diezgan konservatīvs skatījums uz energo politikas nākotni. Es nedomāju, ka vajadzētu būt vispār stratēģijai par energo eh, drošību un klimatam un atjaunīgai enerģijai un vēl darbvietām. Man šķiet, ka ir iespējams un nepieciešams tās savienot. Pretējā gadījumā šīs stratēģijas visas ies kur nu kurā virzienā. Un tādēļ energoefektivitāte un uh, patēriņa samazināšana, tas ir ļoti svarīgs dokuments, jo tas ir jāpanāk. Un ja to izdosies panākt, tad klimata iznā, mērķi un uh, var tikt panākt, un jauns darbietis var tikt radīts, un šajā kontekstā man ir jautājums, kur mēs virzamies, vai būs saistoši mērķi visos šajos jautājumos, to mēs vēlējāmies. Pēdējo piecu gadu gaitā mūsu politiskā grupa ir prasījusi šādu saistošu mērķi, un mums nav izdevies pēdējo piecu gadu laikā tādas nospraust. Uh, Eh, aicinu jūs eh, neizgāzties atkal un pēd, nākamo piec gadu laikā, lai jums tas izdotos. Paldies, nākamā būs Bērners eh, kundze. Priekšsētā kungs, ģenerāldirektora kungs, um, daudz kārt tika runāts uh, par um, konvencionālajiem uh, energonesējiem par gāzi, kas tiek iegūta hidraulisko metodi no zemes zīlēm. Īpaši Vācijā daudz tiek runāts par vidas analīzi ar gruntsūdeņu piesārņošanu un citām. Ja mēs ar šo jauno tēmu gāzi no zemes dzīvēm nodarbojamies, un ja mēs daudzkārt diskutējam par to un mazāk veltam uzmanību reģeneratīviem, respektīvi atjaunīgajiem energonesējiem, gribētu labprāt zināt jūsu viedokli par šo tēmu. Paldies, slānekļa gāzi mēs runājam. Paldies, eh, tas bija ļoti labi. Erikson kungs ir nākamais runātājs. Eh, es runāšu zviedru valodā, ja jausiet. Eh, Paldies! Paldies par šo paziņojumu. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, ļoti interesanta diskusija. Par diviem ļoti nozīmīgiem jautājumiem mēs runāsim. Tie ir klimatu saistī, klimata saistībā esošie jautājumi, tāpat arī par vidi un vides trauslumu, ievainojamību. Esmu gandrīz, ka komisija nav uzklausījusi tos ignorantos cilvēkus, kas nevēlas uzklausīt zinātnieku teikto par klimata pārmaiņām. Zviedrijā mēs sakam, ka nu pilnīgi vienalga, kā. Uh, uh, kā lai mēģinātu locīties, mugurpusi vienmēr ir mugurpusi. Tagad mums ir Krievija un uh, Ukraina situācija, ļoti daudz dažādu bāžu, bet arī bija krīze Ziemeļāfrikā un pirms kāda brīža uh, Ziemeļkaukazā, uh, tāpat arī uh, Irākā, tuvējos austrumos. Problēma ir tāda, ka problēmas ir citos reģionos, bet uh, atkarība un ievainojamība pastāv. Uh, Tādēļ varbūt, ka mums vajadzētu būt ambiciozākiem un vairāk atjaunīgos energoresursus eh, izmantot un au, vairāk eh, ambiciozus eh, mērķus nospraust. Paldies! Jā. Nākamais runātais. Es labprāt gribētu turpināt Eriksona kunga teikto. 28. maijā, liekas, komisija ir sākus aktīvi strādāt un. A, redz, ka ir problēmas ar energoatkarību. Ja tagad tiktu piedāvāti ļoti aktīvi risinājumi, nu, piemēram, uzglabāšana vai tīklu savienojumi, tad tas būtu pozitīvi. Ir arī citi priekšlikumi, kuri manā uztverē nav īpaši efektīvi, lai nodrošinātu energoapgādu un lai tie būtu arī demokrātiski. Uh, proti atjaunīgie e, energonesēji. Šeit jābūt e, ļoti aktīvai mūsu rīcībai. Atsaukšos uz to, ka mums ir e, tā sauktā klimata pakotne un tie jautājumi, kas šeit tiek minēti. Kāda tad ir mērķi alternatīvajām enerģijām un energoefektivitātei, vai šie mērķi ir saistoši dalību valstīm vai Eiropas līmenim kopumā? Un kāda ir situācija tad, ja m, mm, dažas dalībvalsts negatīvu attīstības līmeni uzrāda? Mēs Itālijā Monti e, valdības laikā esam saskārušies ar ļoti lielu taupību. Un Rencija valdība izsaka arī dažādas prasības, un šeit mēs redzam, ka mūsu energopolitika tiešām ir ļoti, ir ļoti kaitēts. Salīnī kungs nākošais. Priekšsēdētāja kungs, um, ģenerāldirektora kungs, um, mums ir jābūt iespējai problēmas pārveidot par iespējām. Mums tagad vairāk uzmanības jāpievērš jaunām ražošanas un uh, energoradīšanas iespējām, mums ir vajadzīga atjaunīgā enerģija, īsts iekšējais enerģētiskais tirgus, mums ir vajadzīga pašapgāda un labāki tīkli. Piemēram, Iberijas pussala, Spānija, Portugāla situācija ir ļoti nozīmīga. Šeit varētu ļoti daudz atjaunīgās enerģijas ražot un piegādāt, un līdz ar to tā būtu alternatīva platforma, to varētu veidot. Uh, kā tiešām alternatīva apgādam ar konvencionāliem energonesējiem. Vai ir noteikti kādi termiņi, lai e, Iberijas e, pussalu e, savienot ar tīkliem ar Eiropas Savienības pārējo daļu? Paldies! Nākošais runātājs Mankas kungs. Paldies! Runājot par Gazprom monopolu, šeit tika izteikts viedoklis arī, ka varētu tādu tā kā vienotu iepirkēju radīt, vienotu iepirkēju, kas iepirktu gāzi, kas uh, um, varētu um, vienotu cenu noteikt. Ir, piemēram, arī citi piegādes, cits piegādes valsts, Norvēģija, Algi, Alžīra, tad, ja būtu tāda vienota iepirkšanas vieta, tad būtu iespējams labāks cenas uh, par tādām vienoties. Uh, Taču jautājums ir, ja ir tādas centrālas iepirkšanas iespējas, kādēļ tad citus energoavotus un citiem energoavotiem to nevarētu paplašināt. Ģenerāla direktora kungs, tā, tagad jautājums. Kāda tad ir uh, kopējā uh, komisijas uh, stratēģija? Paldies. Paldies, nākošais runātājs Stelijā Nīdas kungs. Es labprāt gribētu uzstāties dzimtajā valodā, kas ir grieķu valoda. Paldies par uh, šo um, dziļo analīzi. Jūs parādījāt, ka konkurētspēja Eiropā arī energoapgādi jomā ir ļoti nozīmīga. Tādēļ vēlos uzdot pāris jautājumus. Komisija atzīst, ka ir iespējas austrumu vidusjūras reģionā. Vai tas varētu dot ieguldījumu tam, ka mēs kļūtu neatkarīgāki no Krievijas naftas? Un ja sasaiste ar Austrijas vidusjūru ir strateģiski nozīmīga, tad tas arī būtu politiski ļoti nozīmīgi. Nākošais jautājums no ASV importētā slānekļa jeb hidrauliskā metode iegūtā gāze. Es esmu dzirdējis par cenu 4 eiro kubikmetrā, un šāda cena tad, nu, burtiski visu tirgu sagrieztu kājām gaisā. Vai tās ir uh, baumas, ja šeit ir kas uh, nozīmīgs un uh, patiess? Paldies! Paldies, nākošais runātājs. Uh, oui. Yeah. Oui, monsieur le président. Priekšsādātāji kungs, dārgie kolēģi, mūsu energoavotu un dažādošana ir ļoti nozīmīga, tā rada bāžas ES investīcijas, jā, veids tajās, tajos energonesējos, kas ir nākotnes avoti. Arī kodola spēkstacijas ir nākotnes tehnoloģijas, tā ir tīrākā, lētākā un uzticamākā enerģijas iespēja. Tāpat arī saules enerģija varētu būt ļoti izdevīga nākošo gadu laikā. Un taču paš, tajā pašā laikā ir nu, dažādi riska faktori. Nu, vēja enerģija šeit nav nekādas būtiskas um, uzlabošanas iespējas, um, tā tikai izpost mūsu ainavas, un arī slānekļa gāzes šeit jābūt ļoti uzmanīgiem, ģeoloģiskās, seismiskās briesmas, kuras pat labam nepārvārdam. Un visnotaļ komisijas priekšlikumā es redzu, uh, ka tāda uh, konstanta uh, vēlēšana ar Krieviju. Um, veidot uh, attiecības. Uh, Runātāja pārtrauc. Nākošais runātājs Kovenika kungs. Small correction. Uh, Poland. Mās labojums Polija maksā Gazpromam 526 dolāri par kubikmetru un Krievija prasa no Ukrainas 484. Nākamais runātājs Sakorafa vai Sakorafas kundze. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, προηγουμένως έγινε μία ερώτηση. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju uzdot jautājumu Pistorī kungam. Un uh, tāds jautājums jau bija uzdots, un uz to viņš neatbildēja. Tas ir jautājums, kas man īpaši interesē, kā Eiropas Savienība austrum vidus jūras uh, uh, atradnes uh, izmantos uh, strateģiskas. Uh, uh, izmantošanas kontekstā, vai tā nebūtu alternatīva uh, mūsu vienpusēja atkarība no šādām valstīm kā, piemēram, Krievija, vai jūs nedomājat, ka šāda uh, iespēja ir? Paldies, paldies, nākošā runātāja uh, Bereskundze. Paldies, priekšsētā kungs, ģenerāldirektora kungs. Jūs vadat strateģisku ģenerāldirektorātu brīdī, kad mēs pārdomājam par stratēģiju Eiropas Savienībā līdz 2020. gadam, varbūt, ka jūs jau to sākotnēji pieminējāt, atvainojot, ka nedzirdēju jūsu stāšanos par šo tēmu. Vai jūs domājat, ka šīs stratēģijas ieviešana būtu atļāvusi neizveidot tādu tā kā ceļa ar karti atbilstoši tiem izaicinājumiem, kādi ir ES kopumā, un vai jūs domājat, ka šīs stratēģijas pārskatīšana dos savu pienesumu aptvērumu, lai uh, uzlabotu ES situāciju sarunās, uh, kas uh, būs klimata konference uh, nākošu gadu Parīzē. Paldies! Tas ir mūsu runātāja saraksta noslēguma jautājums. Ģenerāldirektora kungs, jūs tagad varētu atbildēt, uh, tā apkopojot jautājumus. Lūdzu, septiņas minūtes laikam vai piecas. Thank you very much, Mr. Paldies priekšsēdētājiem, paldies visiem, kur uzstājās. Pirmkārt, es gribētu atbildēt visiem tiem, kuri norādīja starp savienojumu stratēģisko svarīgumu, taisa skaitā Iberijas pussalas izolācijas pārtraukšanu. Tas ir nepieciešams, lai, lai varētu uzlabot eh, sa, sadarbību. Tas jādara valdību atbalstu un nāku. Pagājušā nedēļā notika sanāksme piedaloties visiem TSO priekšsēdātiem no Portugāles, Spānijas, Francijas, lai varētu meklēt ātrākus un adekvātākus risinājumus. Tikšanās bija pozitīva, kas pavēra jaunas iespējas. Nākošā būs septembra sākumā, iespējams pirmajā, un tā ir iecerēta tam, lai varētu identificēt skaidrus risinājumus, lai varētu uh, arī apliecināt šī jautājuma svarīgumu. Mēs esam iekļāvuši šo eh, punktu cita starpā mūsu prioritātēs. First question. Access to credit. Particularly in the context of energy saving. Otrkārt, ļoti svarīgs ir enerģijas taupīšanas jautājums. With the support of European... Tālāk runājot par šo investīciju nozīmi un Eiropas investīciju bankas iespējami ieviest adekvātākus finanšu instrumentus, lai varētu pāriet pie tā, ka izmantojam jaunus instrumentus. Uh, enerģijas politikā. Runājot par valsts atbalsta punktiem, uzskatu, ka mums ir jāpanāk lielāka kompatibilitāte starp valsts palīdzības, not, valsts atbalsta noteikumiem un Eiropas iekšējā tirgus noteikumiem. Mums ir lēmums par jaunajām vadlīnijām valsts atbalstam enerģiju un videi kas pieņemts gada sākumā. Un mēs tagad kopā ar kolēģi, kas strādā pie konkurences jautājumiem, esam iecerējuši izveidot darbu grupu starp komisiju un dalībvalstīm, lai varētu vadlīnijas ieviest. Un šī grupa sastāvēs no kom, konkurences un enerģijas ģenerāla direkcija pārstāvjiem no komisijas puses un dalību valstu pārstāvjiem. Un šeit gribu norādīt, ka mūsu mērķis ir panākt pozitīvas pārmaiņas un izvairīties no satumsuma iestāšanās. Runājot tālāk par kompāniju darbu. Mūsu sniegums Eiropas uzņēmumiem ir bijis spošs. Ar vairāk rezultātiem, labākiem rezultātiem salīdzinot ar savienoto valstu kompānijām, starpība ir desmit punkti. Mums ir šī tendence jānostiprina, lai varētu mudināt mūsu enerģijas uzņēmumus strā, turpināt strādāt šajā virzienā. Par sašķidrinātās gāzes termināliem. Jā, tādi mums ir daudz, dažkārt tie netiek pietiekami izmantoti. Vairāki no tiem atrodas Eiropas dienvidos. Un, manuprāt, mēs progresējam labi jauno projektu sakarā, un mēs uh, uzturam ciešus kontaktus ar visiem prioritārajiem partneriem, it īpaši ar valdībām. Šis jautājums ir ļoti nozīmīgs Eiropā, it īpaši Austrum Eiropā un Baltijas valstīs. Un mēs negribam nodrošināt uh, konkurētspēju, drošumu un piegādes. Mums ir jāpaturprātā 20, 20 stratēģija, mēs esam sastieguši atsevišķus vērā ņemus rezultātus, bet ir jāpiešķir jaunas dimensijas šīm projektām un ir jānodrošina sniegums visā projekta garumā un tā skaitā attiecībā uz iekšējo tirgu, kurā ir ļoti daudz izaicinājumu, bet kā jūs zināt, ieskaitot pat mūsu gala klientus, viņiem ir jādod iespēja izjust rezultātu, un mūsu uzmanības centrā ir jābūt enerģijas gala patērētājiem, un mums ir jāveido visaptveroša un konsekventa pieeja. Nedrīkst pieļaut to, ka Eiropā vēl aizvien ir dalībvalsts, kuras nav iekļauts Eiropas tīklā. Mums ir jāpieno resursi, lai varētu šo situāciju atrisināt. Tā ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Un kā jau es norādīju, ļoti svarīga ir uzkrājumu stratēģija pašreizajā situācijā. Tam ir jākļūst par mūsu uzmanības fokusu tuvāko mēnešu laikā, un mums ir jādomā, kā strādāsim attiecībā uz gāzes pirkumiem. Mēs uzturām kontaktus ar kolēģiem, kas atbild par konkurenci, par juridisko dienestu, lai varētu uh, notestēt visas iespējas, it īpaši paturot prātā jaunos tirgus. Mēs pētījumu pabeigsim tuvāko nedēļu mēnešu laikā, lai varētu sniegt skaidru atbildi. Taču katrā ziņā, ja mēs būsim vienoti, tad mums būs vairāk iespēju izdarīt pareizo ieteikumu uz lietām. Es jau pieminēju Ukrainas cenu attīstību. Es eh, runāju par eh, iespēju samazināt cenu no 485 līdz 385 un par mūsu kapacitāti parākt lielāku diversifikāciju un kapacitāti noteikt tirgus mehānismus. Attiecībā uz vidusjūras austrumkrastu mēs uzskatām, ka jaunās atradnes eh, ir ļoti svarīgas, eh, tās ir būtiskas Kiprai, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs piedāvājam jaunu prioritāti, konkrēti jaunu gāzes. Um, mezgla veidošanu, izmantojot visu esošo potenciālu. Un domāju, ka sadarbībā ar Itālijas prezidentūru tā būs viena no prioritātēm tuvāko mēnešu laikā. Itālijas premjers ir piekrits uzsākt svarīgu uh, iniciatīvu 19. novembrī Romā. Domāju, ka šīs ir labas ziņas un attiecas ne tikai uz Eiropas dienvidu valstīm, bet arī dos iespēju savienot dienvidu un ziemeļu piegādes mezglus, nodrošinot piegādes visā Eiropā. Tās ir ārkārtīgi svarīgi. Un visbeidzot, attiecībā uz energoefektivitāti un atjaunīgajām enerģijām mums ir jāveido lielākais tirgus Eiropā Pārējot no nacionālā uz reģionālo un Eiropas līmeni, un esmu apmierināts ar atsevišķām iniciatīvām. Es ar tām iepazinos nesen Berlīnē, lai veidotu vienoto tirgu, un arī runājot par jauniem mērķiem, lai sasniegtu nospraustos. Tāpat ņemot vērā visu specifiku katrai valstī. Paldies! Paldies, ģenerāldirektors, par pirmā priekšsēdētājs. Viss. Uh, Gribu pateikties par to, ka bijāt kopā ar mums, par jūsu ziņojumu arī komisāram Ettingaram, visai jūsu ģenerāldirekcijai un pilnīgi noteikti drošība piegādēm būs ar īpašu lomu. Šis jautājums ir ļoti svarīgs mums visiem. Un vēlreiz paldies jums no visiem itri kolēģiem par jūsu diskusijām. Domāju, ka tā bija ļoti labā. Paldies! Paldies priekšsēdētāji un visiem jauku vasaru sakarunātājs. Un tagad turpin priekšsēdētājs, mēs varam pāriet pie jau eh, nākošā temata kas attiecas uz eh, budžetu, mums ir vairāk visām sadaļām. Nā, mums ir vai, mazāk nekā 15 minūtes. Tam ir komisijas un padomas priekšlikums, un kopumā padomas priekšlikums ir zem komisijas priekšlikuma nākošajam gadam. Attiecībā uz 15. Eh, gada budžetu. Ko mēs vēlamies? Mēs vēlamies atgriezties pie komisijas priekšlikuma. Mūsuprāt, tas ir pilnīgais minimums, ja mēs gribam izdzīvot. Dārgie kolēģi, ja kāds ir iecerējis atstāt sēdi, to jūs varat darīt, bet Jūs nedrīkstat sarunāties. I still hear some discussions. Well, Vēl dzirdu sarunas. Kolēģi, dāmas, dārgie draugi. Please, please. If I may. Okay, now we can start. Tā tad varam ķerties pie darba. Atgriezīsimies vismaz pie komisijas priekšlikuma, kas bija viena procenta samazinājums, netik daudz. Taču tā kā nebija iespējams samazināt reģionālo lauksaimniecības politiku, tie ir mūsu jaunie noteikumi, tad vislielākie samazinājumi attiecās uz komp konkurences un izaugsmes politikām. Mēs nedrīkstam šādus samazinājumus pieļaut. Tie aptvēr 600 miljonus eiro maksājumos izpēta inova, inovācijām 147 miljonus eiro maksājumiem izpētēji un inovācijām un 107 e, maksājumos enerģijas programmām. Kopumā mēs nepiekrītam mūsu flagmaņu programmas apvārses 2020 un EGNOS e, tiek apdraudētas līdz ar to. Un kosmēs atvainojos. Mums e, apvārsim 2020 piekrīt, pietrūkst jau miljonus algu izmaksām šodien un 17 miljoni Egnos un Galileo. Tāpēc es kā referents piedāvāju atgriezties nemazāk kā pie komisijas priekšlikuma. Un gribētu lūgt komisijas pārstāvtīgi dažus vārdus par šo tēmatu, un pēc tam jums lūkšu izteikt savu viedokli. Tagad vārds komisijai. Please. Okay, okay. Well, as a matter of fact, um... Komisār kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Neliels komentārs no komisijas puses. Tik tiešām mēs esam gandarīti, kā parlaments eh, un šī komiteja mūs atbalsta priekšlikuma sakarā, un mēs ceram, ka mēs varēsim izveidot 15. gadam pietiekamu budžetu. Domāju, ka arī komisārs, kas, kas būs ar šo portfeli, būs pateicīgs referentam. Paldies priekšsēdētājiem. Uh, Paldies. Un tagad mūsu deputāti Antonio Tajānikungs, Eiropas parlamenta viceprezidents Lūdzu kungs. Paldies priekšsēd. Es varu tikai piekrist jūsu paustiem atzinumam šajā situācijā. Vakar saņemam jauns dats par dažādām valstīm, bet arī par Vācijas situāciju, kas norāda uz to, <clears throat> ka mums ir jāizstāv savu nostāju attiecībā uz Eiropas rūpniecības politiku ar attiecīgu izpausmi budžeta rādītājos. Pētniecībā, inovācijās, kosmos politikā mums ir vajadzīgi vairāk, vajadzīgs vairāk investīcijas ar kolēģi Hibner mēs ilgstoši par to cīnāmies, un tagad, kad jaunie pakalpojumi Galileo ietvaros tiek piedāvāti, vai ir tā domāts, tiks taupīts, tā ir paredzēts. Tas ir pirmais Eiropas satelīta projekts, Un to var teikt par visu rūpniecības politiku. Eh, dalībvalsts nedrīkst uh, sūdzēties par uh, investīciju trūkumu, bet tad neveicināt tos īpaši arī tādas jomas kā izglītība. Būtu pilnīgi greizi šajā situācijā taupīt naudu. Var pilnīgi piekrist jūs teiktam. Es domāju, ka neviena centa nedrīkst šajā budžetā samazināt. Paldies! Gājera kungam nākamam vārds. Paldies, priekšsēd. Es domāju, ka jūs situāciju jau sākumā savā ievadā ļoti precīzi raksturojot, ir situācija, kad mums īstenībā vajag atkal iekustināt Eiropas tautsemniecību ar strateģiskām investīcijām tādās jomās, kuras dod skaidru Eiropas pievienoto vērtību. Vairākas programmas tagad ir starta posmā, starta fāzē, ir vajadzīgas investīcijas, lai tos virzītu uz priekšu, bet mēs redzam, ka padome uh, padomē cits viedoklis. Mēs redzam būtisks samazinājums attiecībā uz, um, uz um, apropriācijām un vēl lielāks attiecībā uz maksājumiem. Uh, un tas novedīs pie tā, ka komisija drīz vairs nespēs savus rēķinus nomaksāt. Un es domāju, ka īpaši uh, politiķiem, kas ir eksperts komitejās, ir jānorāda arī uz ārienu, par ko tad šeit iet runā. Padomi nevar no vienas puses eh, Eiropas eh, Savienībai piešķirt uzdevumus un tādus jaukus lēmumus pieņemt eh, savās sanāksmēs, bet no otras puses tam nepieciešamos instrumentus Eh, un šeit neapšaubām runa arī par naudu Eiropas Savienībai nepiešķirt. Es jau esmu arī budžeta politiķis, mēs esam tie, no kuriem parasti neko citu arī negaida, bet arī no eh, speciālistiem politiķiem ir jāizskan tam, ka Eiropas uh, padomas piedāvājumi radīs pirmkārt jau juridisks problēmas, jo maksājumi ir jāveic. E, tas radīs juridisks problēmas, e, ja būs kavējuma attiecībā uz maksājumiem, e, universitātes uzņēmumu pētnieki nesņems savu naudu, tas beig beigās nodīs arī pie politisko mērķu nesasniegšanas. Tātad pilnīgi jums piekrīt, atgriešanās pie komisijas pieejas ir nepieciešama un turklāt skaidra, skaidra politiskā norāda, ka šāds padomas politiskais kurs ar lineāriem, nevis politiskiem svītrojumiem, samazinājumiem, e, tas Eiropas Savienībai nekādu, e, neko nedos. E, paldies, kolēģi! Nākamais runātājs būs Rānsdorfa kungs. Paldies, priekšsēd. Man jāsaka, ka man jāatgādina laiks, Buzeka kungs, kad jūs bijāt viens no septītās pamatprogrammas iniciatoriem uh, pētniecības un zinātnes atbalstam. Tas bija ļoti auglīgs laiks, un tad mēs individuālo valstu budžetus palielinājām Eh, līdz 3% no IKP. Šis mērķis ir implementēts, un man jāsaka, ka daudzas Eiropas Savienības valstis šo mērķi neizpilda. 3% no IKP pētniecībai un attīstībai man jāsaka, ka mums jāiebilst pret mēģinājumiem ES budžetu šajā jomā samazināt, jo tādās jomās kā nanotehnoloģija, nanozinātnes Eiropas Savienība joprojām ir vadoša, bet būtu bīstami samazināt finansējumu valsts tēriņus, publisko tēriņu šajās jomās. Un mums ir arī jāmotivē privātā biznesa pārstāvji iesaistīties zinātnes pētniecības attīstības finansēšanā un inovāciju finansēšanā. Man jāsaka, ka pamatoties uz plānu, ko pieņemam pirms vairākiem gadiem, tikai 6% investīcija būtu no publiskiem avotiem un 94% no privātiem. Bet, lai tas tā notiktu, ir vajadzīga labāka koordinācija, sadarbība starp publisko un privāto jomu Eiropas Savienībā. Tā ar to tik labi neveicās kā ASV vai e, citur pasaulē. Tā kā publiskās un privātās sfēras e, pūliņiem ir jātiek uh, uh, savienotiem, mums to vajadzētu nākotnē veicināt. Bet man arī jāsaka, ka lai finansētu pētniecību attīstību uh, zinātne Eiropas savienībā, uh, mēs nedrīkstam arī uh, finansējumu pa daudz izkaisīt, pa daudz sadalīt. Lai gūtu panākumus, ir jākoncentrējās uz prioritātēm, nedaudzām. Um, Un man jāsaka, ka daudz reižu Eiropas parlamentā es atceros slaveno Karla Čapeka, Čeha uh, eh, rakstnieka sentenci, ka mūs uh, modernos laikos ir jāizstāj uh, mērķis ar ātrumu. Paldies! Runātāju saraksts ir izsmelts par šo jautājumu. Es gribētu sacīt, ka šo pēcpusdienu vai šovakar es sagatavošu savu atzinumu. Jūs to saņemsiet iespējami ātrāk, un jūs varēsiet sagatavot savus grozījumus. Termiņš budžeta grozījumiem būs 19. augusts šogad, tātad trīs nedēļas apmēram. termiņš budžeta uh, rezolūcijas grozījumiem 3. septembris. Vissvarīgākie, protams, ir budžeta grozījumi. 19. augusts 2014. gadā, vasaras vidū. Lūdzu, nosūtiet man savus grozījumus. Eh, caur sekretariātu, protams. Tas būtu pēdējais, ko es pie šī jautājuma gribētu piebilst. Tad paldies par jūsu atbalstu uh, manai pieejai šim jautājumam. Un es savu atzinumu arī šajā garā ieturēšu, kas uh, bija jūtama arī no jums. Un jūsu grozījumi, es tos gaidu ar prieku līdz 19. augustam. Un tad mēs savu atzinumu, savus grozījumus varēsim atbildīgai komitejai nosūtīt, un balsojums būs itre komitejā par mūsu grozījumiem 7. septembrī. Arī tātad atzinumu projektu izvērtēšanu 2. septembrī, un tad par budžeta rezolūciju termiņš ir 2. septembris 2014. gadā ITRE ko, uh, komitejā balsojums būs vēlākais 25. septembrī. Un viss svarīgākais jums ir 19. augusts jūsu grozījumi par budžetu Tas ir vissvarīgākais. Un vispārējais tad atkārtosies. Šis grafiks septembrī mums visu izdosies pa paveikt. Un savu atzinumu tad nosūtīsim atbildīgai komitejai, kas ir budžetu komiteja, protams. Tas bija sastais darba kārtības jautājums. Tagad varam pievērsties septītiem darba kārtības jautājumam. ITRE delegācija uh, atcer, tātad aģentūrā energoregulātoru sadarbībai, energoregulātoru sadarbības aģentūrā. Ļoti svarīgi aģentūra, kas atrodas Ljubļānā. Aģentūra tur atrodas pastāvīgi, no uh, misija notika uh, no 20 š, šī gada martā, un mēs tagad atskaiti gaidīsim no 19 līdz 20 martam. Jā. Uh, delegācijā piedalījās Džās Čičester kungs, Romāna Jordānas kundze, kuri nav mūsu komitejas deputāti, bet par laimi Mūsu kolēģi Toieras kundze, nē, Tojas kundze, nē, tās attiecās uz otru misiju. Nu labi, tad es teikšu dažus vārdus par šo misiju uz atcera aģentūra. Potočnik kungs un Lord Mogs ir, tad Lord, Lords Mogs ir uh, uh uzraugu padod, uzraudzības padomas priekšsēdis, uh, arī administratīvās padomas priekšsēdis bija klātesošs un vizītes galvenais mērķis bija gūt pārskatu par aģentūras darbu, uh, pārspriest panākto, kā arī gaidāmos izaicinājumus, kā arī raudzīties, kāda varētu būt nākotnes uh, sadarbības starp aģentūru un ITER komiteju. Es gribētu tikai dažus svarīgus punktus šeit uzsvērt. Um, energo vairumtirdzniecības tirgus integritāte. Tas bija viens svarīgs jautājums diskusijās. Es gribu jums vēlreiz atgādināt, ka ACER ir energoregulātora sadarbības aģentūru, un šī aģentūra atbild par Eiropas dimensiju mūsu iekšējā energotības izveidē. Ļoti svarīgs jautājums. Caurspīdījums vēl ļoti svarīgs jautājums diskusijās. Nākamais. Trans-Eiropas energotīkls. Mēs ITRE komiteja esam atbildīgie, mēs visi par šo jautājumu. Īpaši par projektiem, kas ir kopējās interesēs. Nākamais jautājums bija pamatprincipi un tīkla uh, kodi, kas ir ļoti svarīgi energotirdzniecības kontekstā, un tad aģentūras nākotnes darbs uh, pēc 2016. gada, ņemot vērā gaidāmos izaicinājumus energo sektorā. Norādīšu jums, ka Potočņikungs atcer direktors un Lods Mogs eh, regulātoru padoms priekšsēdis ir uzaicināti uz viedokļu apmaiņu ar ITRE mums visiem komitejas sanāksmē novembrī. Novembrī mēs abus ar viņiem abiem satiksimies un mums būs padziļināta diskusija, varam arī gatavoties līdz tam brīdim. Un es ceru, ka novembrī mēs arī, mums arī būs jau uz galda Eiropas komisijas paziņojums par ļoti svarīgo jautājumu pēdējie soļi iekšējā energotirgus izveide implementācijā. Un tāda būs mūsu paša iniciatīvas ziņojums šiem par šo jautājumu iespējams nākamgad par to vēl būs mums jālemj koordinātoru sanāksmē. Tātad viss eh, virzās diezgan labi. Atcer aģentūru ļoti svarīgi. Eh, mums būs viss vajadzīgā informācija novembrī. Varat līdz tam gatavoties. Un tagad pievērsīšos nākamam darba kārtības jautājumam. ITRE delegācija Venēcijā un Milānā. Mūsu viceprezidenta Tojas kundze e, varēs dažus vārdus par to teikt. Un tā bija ļoti svarīga misija. Un atskaite ir iekļauta jūsu dokumentu mapītēs bet es domāju ļoti svarīgi, ka mēs varēsim uzklausīt arī savu vicepriekšsēdi Patrīciju Tojas kundzi. Paldies, priekšsēdētājkungs. Jau tika teikts astotajā darba kārtības punktā, ka dokumentos jūs atradīsiet arī atbilstošu apkopojumu tur ir būtiskākā informācija sniegt. Es tikai izteikšu pāris piezīmes. Nu, pirmām kārtām ir jākonstatē, ka delegācija bija ļoti daudz skaitlīga, atbilstoši noteikumiem, kas ir attiecināti uz šāda veida ceļojumiem. Un tas arī bija ļoti nozīmīgi lai gūtu šos, nu, nu, lai visas šīs specifiskās zināšanas mēs varētu ievērot. Nu, piemēram, Dekampuša kungs, viņš strādā sto, viņš tāds ļoti specifisks jautājums iesniedz, un šādā veidā mēs tiešām guvām ļoti daudz. Satorī kundze toreiz bija priekšsēdētāja, tāpat arī Gardīnī kundze un es devāmies kopā, mēs um, dažādus uh, programmas punktus absolvējām. Mēs uh, sākumā bijām Milānā un tad Venēcijas uh, apvidū. Atgādināšu to, ka Milānā īpaši interesants bija Politiskās, Politehniskās universitātes um, apmeklējums tā ir viena no lielākajām um, Eiropas Savienības līdzekļu saņēmējām pētniecībai uh, Itālijā, uh, un uh, tāpat uh, mēs, uh, mēs viesojāmies uh, iestādē, kur varējām redzēt, kā tehnoloģijas uh, centrs tiek. Uh, finansēts un kā tas strādā, kā konkrēti pētniecības projekti tiek finansēti. Vēl uh, apmeklējām universitātes pētniecības centru, kas netiek specifiski atbalstīts, bet kurā tiek īstenoti daudzi informatiskā apgāde un arī tehnoloģija jauninājuma projekti. No šiem projektiem izrietošās zināšanas un produkti tiek jau izmantoti. Tad mēs iesvājamies Pirelli centros, kur tiek pētīts skaņas efektu izraisīšanas process riepās, jo tas ir nozīmīgi, jo, piemēram, ir arī regulējums, kas skar riepu skaļuma līmeni. Tāpat mēs viesojamies arī cementu pētniecības centrā. Šādu centru ir izmant, izveidojuši vairāki uzņēmumi, kas ir apvienojuši savus spēkus, lai pētītu jaunas uh, iespējas cementa sastāvā. Līdz ar to uh, būvmateriāli gūst gluži jaunas īpašības. Piemēram, cements, kas uh, uh laiž cauri gaismu. Arī šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Tātad tas tiešām bija ļoti informatīvi attiecībā uz līdzekļu izmantošanu pētniecības jomā. Mēs viesojamies arī Venēcijas reģionā, apmeklējām arī vīndarītavu. Mēs izmantojam arī mums, mūsu rīcībā esošie esošos vakars mēs apvieno apciemojam arī pārtiks ražotājs, nu, negāja runa tikai par pārtiks produktiem, par maltīšu ieturēšanu laukos. Mēs apmeklējām uzņēmumu, kas ražo augstas tehnoloģijas sporta drēbes. Arī viesojāmies kultūras mantojuma Mm, vietās un uh, Venēcijas ostā. Tas bija ārkārtīgi interesanti, jo šeit var uh, redzēt, uh, kādas iespējas ir jauno tehnoloģiju izmantošanā ostu infrastruktūrā. Uh, mēs apmeklējām arī uzņēmumu, kas strādā ar vidē draudzīgām ķīmiskām vielām. Nu, tā tad. Uh, dažādas ķīmiskās vielas izmanto. Piemēram, tādas, kas tiek izmantotas arī naftas produktu pārstrādē. Šeit redzējām, kā tiek, tiek izmantotas jaunas ķīmiskas vielas un redzējām arī naftas pārstrādes rūpnīcas, rafinērijas, kas ir atšķirīgas no uh, līdzšinējām tradicionālajām. Izmantojam laiku, lai diskutētu ar uzņēmējiem un pētniekiem īpaši mm, Venēcijas un Milānas reģionā. Bija ārkārtīgi interesants ceļojums. Rūbiga kungs ļoti nozīmīgs eh, diskusijas eh, loceklis bija. Viņš piedalījās diskusijās, viņš visur bija klāt un varu vēl tikai teikt, ka tās bija trīs ļoti intensīvas un auglīgas dienas lai vienkārši paskatītos, kā tiek īstenotas mūsu programmas. Un uh, arī dot impulsus uh, Eiropas politikas attīstībai šajā jomā. Paldies! Paldies, kolēģi, par informāciju un izklāstu. Šie jautājumi ir ļoti interesanti. Zaļais biznes, kā jau jūs sacījāt, uzņēmumu, kas strādā enerģijas jomā. Uh, jautājumi attiecībā uz celtniecību, uz atkritumu pārvaldību. Tāpat tas varētu būt ļoti būtiski ņemot vērā nesen pieņemtās programmas uh, attiecībos kosme un apvārsni 2020. Ļoti labi, ka mēs varējām uzklausīt šo, par šos notikumus, kas not, not, notika Venecijā un Milānā. Vai vēl kolēģi grib izteikties? Nē, ne, neviens neizsakās kolēģis Rūbiks grib izteikties. Arī Gardīnī kundze bija klāt, bet viņi nav šodien neviens ne otrs. Tojas kundze, vai jūs gribat vēl kaut ko piebilst, iestāvis stāstītā? Jā, ļoti labprāt. Es gribu tikai vēl pievienot sekojošam. Gribu um, teikt paldies sekretariātam, jo viss um, tika organizēts ļoti veiksmīgi. Tiešām ļoti veiksmīga organizācija bija. Paldies! Jums paldies un apsveikumi šī pasākuma organizētājiem. Dargie kolēģi, mēs esam strādājuši ļoti or un organizēti un disciplinēti un Tagad mēs esam apsteiguši mazliet laiku, jo Garcija Berķero tikko nosūta informāciju, ka viņš būs pie mums 5.30 un ne ātrāk. Mēs viņu gaidījām daudz ātrāk. Kaut kas ir atgadījies un viņš nevarēja būt klāt laicīgi. Te Jānikungs, vai jūs gribētu kaut ko piebilst? Priekšsēdētāji. Es redzu, ka mēs esam mazliet apsteiguši sev atvētā loto laiku, tāpēc es tagad gribētu izteikties par vienu no dažādiem jautājumiem. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs konkrēti tērauda politika Eiropas Savienībā. Mums ir tērauda darb, darbības plāns bet eh, uzņēmumi neņem regulāri vērā komisijas lēmumus. Es gribu šeit norādīt eh, svarīgu jautājumu saistībā ar eh, tērauda Lietuvas pārdošanu, vienu no vislielākajām tērauda Lietuvēm Eiropā, kas ir ļoti nozīmīgs metalurģijas centrs gan Itālijai, gan visai Eiropai. Mēs nevaram runāt par Eiropu, kamēr mēs nerunājam par tēraudu. Un tērauda nozare cieš no nelojālas konkurences no ārpus Eiropas Savienības. Kad es biju rūpniecības komisārs, Es uzstāju, ka ir izlēmīgi jārīkojas šajā jomā. Domāju, ka tērauts ir jāuzskatā kā mūsu rūpniecības prioritārs sektors. 20% no IKP Eiropā nāk no rūpniecības nozars, un es gribētu piedāvāt drīzumā skatīt šos jautājumus. Piedāvāju organizēt tērnī tērauda Lietuvē ap, apmeklējumu mēs varētu apmeklēt arī citas tērauda Lietuvas, lai nosūtītu spēcīgu signālu šai nozarei. Mēs varētu apmeklēt uzņēmumus, tā skaitā mm, Vācijā, Francijā, kā atbalstu nozarei. Pilnīgi noteikti mums ir vajadzīga nepiesārņojoša, eh, moderna nozare, bet tai ir jābūt mūsu rūpju centrā. Paldies par uzstāšanos! Un, ja mēs lemsim, tad septembrī varam, ja mēs izlemsim, tad septembrī mēs varētu to iekļaut pašiniciatīvas ziņojumā. Šis ir visai svarīgs jautājums. Mēs varētu lemt par eh, nosaukumu pašiniciatīvas ziņojumam, kas varētu būt visai piemērota atbilde. Kolēģi! Mēs šobrīd runājam par citu jautā, citiem jautājumiem. Mums ir mazliet brīva laika, un mēs varētu to pabeigt skatīt, jo nevienam nav nekas piebilstams ne par Venēcijas, ne par Milānas um, delegācijām. Reglamenta jautājums. Van Bromta kundze. Atvainojiet Es, mans uzvārds ir Van Bremta. Man ir piezīme par komitejas darba organizēšanu. Visai kaitinoši ir tas, ka plenārsēdē ir jāizsakās minūtes laikā. Ja tas kļūst par vispārīgu praksi mūsu komitejā, tad ļoti žēl. Tagad mums ir palikusi eh, pāri pusstunda, mums bija ļoti svarīga diskusija par par jautājumu svarīgu jaunajiem, eh, vecajiem deputātiem, un, eh, kur ir vajadzīgas plašas diskusijas. Un ja jūs uzspiežat vienas minūtes uzstāšanās gadījumos, kad ir augst līmeņa komisijas personāls vai komisārs klāt, mums ir vajadzīgs laiks, lai. Uh, uzdotu jautājumus. Man šķiet, ka vīrs no komisijas pat neatbildēs visiem jautājumiem, bet tikai uz daļu. Tāpēc mēs varētu organizēt darbu tā, lai svarīgām diskusijām mēs atvēlētu vismaz divas stundas un nevis šīs vienas minūtes runas. Mēs neesam šeit, lai nāktu klajā ar runām, to mēs darām plenārsēdē, bet šeit ir diskusijas komitejā. Turpin priekšsēdētājs, es varu jums tikai piekrist par visiem simt procentiem, bet ne mūsu vainas dēļ. Galvenais saruna partners no Eiropas eh, Savienības puses nav klāt. Viņam bija jābūt klāt, un mēs gatavojāmies ļoti svarīgai sarunai par TTIP sarunām kuras tagad tiks eh, saīsinātas, jo mums ir darbs jāpabeidz līdz 18.30, tāpēc, ka tulki būs kopā ar mums līdz 18.30 un nevairāk. Es pilnībā jums varu piekrist, taču šādu kāzusu mēs paredzēt nevarējām. Ļoti žēl, ka mums bija vienas minūtes runas īstenībā tās bija viens eh, minūtes 27 vai 32 sekundžu runas, un es kopumā biju ļoti uh, fleksibls, kā jūs to varējāt pamanīt. Un Tik tiešām mums palika pāri 15-20 minūtes, man ir ļoti žēl, bet Vēl ir citi kolēģi, tab deputāts Taburāno. Es labprāt gribētu, es labprāt gribētu to Jānikungam piekrist. Mums vajadzētu Eiropas līmenī runāt par Itālijas tērauda rūpniecības stāvokli. Itālijā situācija ir tāda, ka bieži vien Eiropas noteikumi netiek ievēroti tas nākt uh, strādājošiem un pilsoņiem par sliktu. Itālijai bieži vien uh, nākas uh, ciest no dažādām sankcijām. Valdība un uh, uzņēmumi nevienmēr uh, ievēro Eiropas notiekumus. Es domāju, ka tas vienkārši tā nedrīkst turpināties. Paldies! Rīks. Kolēģi, gribu jūs iedrošināt, gatavot lieliskas misijas nākošajam gadam. Mums priekš tam laiks ir līdz 10. septembrim, lai nosūtītu priekšlikumu sekretariātam, un pēc tam mēs izlemsim, kāda veida misijas tiks piedāvāts nākošajam gadam. Kā jūs redzat, tās ir ļoti svarīgas mūsu komitejas deputātiem. Vēl citas piezīmes informēju par nākošajām sanāksmēm, jo gribētu aizpildīt tagad visu programmu izņemot 9. punktu. 1. septembrī no 15. līdz 18.30. Briselē komitejas sēde 2. septembrī no 9 līdz 12.30 un no 15 līdz 18.30. Mūsu komitejas sēde notiks trīs daļās. 1. un 2. septembrī. Un varu tikai līdzēt, sakot, ka mums ir Vēl viens pārtraukums visdrīzāk līdz 5.30 gaidot Eiropas Savienības eh, galveno sarunu uh, vedēju. Atvainojiet par šo pārtraukumu. colleagues, our break should be shortened. Kolēģi, pārtraukums aicinām, jo sarunu, sarunu ved, vedējs ir ieradies. Garsie Berčero ir kopā ar mums. Nedaudz agrāk nekā mēs gaidījām pirms dažām minūtēm. Ļoti labi. Tātad pārtraukums sanāca mazliet eh, īsāks, tikai 3-4 minūtes. Paldies, ka esat ieradies mūsu sanāksmē. Mēs ļoti labi zinām, ka jūs nākat no sestās eh, sarunu kārtas, kas notika pagājušajā nedēļā Briselē no 14. līdz 18. jūlijam, un jūs bez kavēšanās uzstājaties mūsu ITRE komitejas priekšā. Un mēs esam ļoti interesēti e, šajās sarunās enerģijas jautājumu, rūpnieciskā ražošana, MVU, e, konkurence atvērtajā transatlantiskajā tirgū. Tā ir visai jauna situācija Eiropas Savienībai, daudzām dalībvalstīm, mūsu rūpniecībai, mūsu MBU un, protams, izpēte un inovācija ir jauna sadarbības joma. Digitālā darba kārtība ir vēl viens punkts ļoti nozīmīgs sarunās ar savienotajām valstīm. Mēs gribētu ar jums izrunāt šos jautājumus līdz pulksten pusseptiņiem. Tas nav nemaz tik maz. Un jūs varētu tagad sākt ar savu stāšanos. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti priecājos par iespēju ar jums runāt šajā uh, jaunā sasākuma darba sākuma posmā un tieši pēc mūsu sestā saruna raunda ar ASV. Kā jau jūs ierosinājāt, es gribētu vērst galveno uzmanību uz tiem jautājumiem, kas arī visvairāk interesē šo komiteju. Bet, protams, labprāt atbildēšu jautājums arī par jebkuru citu jautājumu. Ja vien jums šādi jautājumi būs. Pirms iedziļināties konkrētos jautājumos, tāds vispārīgs ievads par sarunu gaitu. Un tad eh, iedziļināšos četros uh, jautājumos, kurus arī jūs piedāvājāt. Esam gandrīz gadu jau eh, šīs sarunas veduši. Daudz Liela daļa no tehniskā darba jau ir padarīta, un mēs gribam noslēgt ambiciozu tirdzniecības nolīgumu. Pagājuši nedēļ centāmies gādāt, lai dažādās sarunu jomās mēs virzītos iespējami ātrāk attiecībās tehnisko darbu. Procedūras Tālākos posmos, protams, abām pusēm nāksies risināt tos jautājumus, kas ir politiski sarežģītāki, bet kas ir jāatrisina, lai šīs sarunas e, novest pie veiksmīga rezultātu. Vispārēji runājot, par TTIP es vienmēr runāju par trim jautājumu veidiem. Pirmie ir klasiskie tirgus piekļuvas jautājumi, kas e, ir iekļauts katrā modernā tirdzniecības nolīgumā. Mūsu pamat pieeja tāda gādāt par to, lai mēs uh, Uh, vienlīdz ambiciozu līmeni parādīt trijos tarifu uh, jomās - iepirkumu un pakalpojumu un investīcijas. Um, vēlamies nodrošināt, lai būtu vienlīdzīgs ambīcija līmenis visās trijās jomās. Skaidrs, ka viena no galvenām mūsu interesēm ir valsts iepirkuma jomās kurā es vēju, kā jūs zināt, joprojām piemēro diskriminējušas pasākums pret Eiropas Savienību un tās eksportiem. Otrs komponents ir regulatorais klasters, kā mēs to devējam. Tur ir runa par daudziem regulatoriem jautājumiem, horizontāliem, uh, konkrētajās nozarēs, Šajā jomā mums bija ļoti veiksmīgas sarunas pagājušajā nedēļā, regulatori abās pusēs ļoti aktīvi iesaistījās un dažās jomās ambiciozs regulators iznākums būtu kritiski nozīmīgs no Eiropas rūpniecības interesēm raugoties, piemēram, e, pasažieru automašīnas, farmaceitiski izstrādājumi, mašīnu būvē, te jūs redzēsiet, ka ASV ir zemāks līmenis bieži nekā ES eh, e regulatoriem, bet darba dublēšanās var būt diezgan būtiski. Tādēļ mēs gribam nodrošināt to, ka eh, abu pušu regulatori aktīvi līdzstrādātu pie tā, kā panākt sinerģijas efekts, lai nodrošinātu to, eh, ka ES likumdošanas eh, uzraugu līmenis netiktu samazināts vai arī ASV, protams. Un trešais ir sadarbība attiecībā uz starptautiskiem standartiem, tirdzniecības politika. Šeit ir vairāki jauni, vairākas jaunas jomas, piemēram, e, konkrēta sadaļa par maziem vidiem uzņēmumiem un vēl viena joma, kas ļoti svarīga mums, ko līdz šim esam tikai ar kaimiņu valstīm risinājuši, tas ir enerģētikas jautājums. Lūk, tas tāds ieskats dažādos jautājumos, par kuriem mēs di diskutējam, bet tagad es gribētu jums eh, mazliet precīzāk ieskat to tajā, cik tālu esam tikuši četros jautājumos. Vienmēs ir tarifa, otrais ir enerģija, enerģētika un, un visbeidzot par regulatoro darbu kārtību. Attiecībā uz tarifiem mums jau bija piedāvājuma apmaiņa tāda sākotnēji ar ASV. Eiropas Savienības sākotnējais piedāvājums bija ambiciozāks nekā ASV piedāvājums. Tajā pat laikā ASV ir norādījusi, ka to mērķis ir pilnīgi atteikties no tarifiem bez izņēmumiem. Mēs esam pateikuši, ka mūsu skatījumā tas ir nereāli vienmēr būs sensitīvākas jomas, kur pilnīga atteikšanās no tarifiem e, nebūs iespēja. Bet kopumā es gribētu teikt, ka mums ir ļoti ambiciozs darba kārtība tarifu jomā, tā skaitā arī ne lauksaimniecības produktu tirgus piekļuvas jomā. Tas ir galvenokārt rūpniecības izstrādājumi. Un tuvākajos mēnešos gribam raudzīties, kā gūt progresu, lai e, šajās tarifsarunās kļūt vēl ambiciozāk, tāpat laikā saglabājot līdzsvaru ar citiem tirgus piekļuvas komponentiem, ne tikai valsts iepirkumu tātad. Jo, diemžēl, šajās citās jomās līdz šim mums nav daudz progress izdevies. Mums šķiet kritiski nozīmīgi, lai nebūtu diskriminācijas valsts iepirkumu jomā. ASV piemēro. Eh, eh, tā tad eh, Amerikas kontinentā šeit tādu brīvo piekļuvu bez barjerām, bet mūsuprāt tas jāpaplašina arī uz Eiropas izstrādājumiem. Un tagad šeit ir bumba ASV pusē, vai viņi ir gatavi nopietni par šādu mēķi runāt. Tad esam panākuši diezgan lielu progresu attiecībā uz um, to, ka ASV ir izteikusi piedāvājumu un arī Eiropas Savienība izteikusi piedāvājumu, kuri varētu tikt tuvināti uh, ar dažām iekavām, tātad jomām, kur vēl neesam vienojušies, un te Eiropiešu skatījumā ir viens svarīgs jautājums par piekļuvu informācijai maziem vidiem uzņēmumiem. Un mēs ar Eiropas maziem vidiem uzņēmumiem esam apsprieduši jautājumu, kas viņas skatījumā ļoti svarīgs. ASV regula likumdošanas vidas sarežģītība, e, atšķirīgas prasības arī ASV V e, nacionālā un štatu līmenī. Un tā ir viena no lietām, ko mēs vēlētos arī izmainīt sarunu rezultātā. Tātad mums vajadzīgi caurspīdīgāka informācija, vieglāk pieejama Eiropas maziem vidiem uzņēmumiem, kas vēlas eksportēt uz ASV. Un svarīgi paturēt arī prātā, ka mazo video uzņēmumu intereses nav neaprobežojas ar šo konkrēto sadaļu. Ir daudz sarunu Eh, sadaļas, kur viņiem ir svarīgs intereses. Viens piemērs, kas vairāk kārt ir pieminēts, eh, izcelsmes norāda. Tie, tām ir jābūt pietiekoši vienkāršām, lai MBU te būtu saprotam un izpildam. Un tad runāt par farmaceitisku izstrādi nozari, ja jūs esat mazs uzņēmums, kas vēlas eksportēt uz ASV, jums ir jāpakļaujas divkāršām inspekcijām, ne tikai no, ne tikai no pašu regulatoriem, bet arī no ASV pārtiks un zāļu administrācijas puses, kas var būt ļoti liels šķērslis nopietnas eksportam. Tie ir jautājumi, pa kuriem mēs runājam ļoti intensīvi. Īpašu uzmanību pievēršot arī mazo video uzņēmumu interesēm šajās jomās. Un visbeidzot, gribētu nedaudz detalizētāk pastāstīt par energo un izē, energo sektoru un izēvielām. Svarīga sadaļa divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tādēļ, ka no tētip mēs esam iecerējuši, protams, skaidru garantiju, ka nebūs eksporta ierobežojumi no ASV uz Eiropas Savienību attiecībā uz gāzi un naftas izstrādājumiem. Kā jūs ziniet, par, pašreiz ASV likumdošana ļauj, ja ir e, brīvās tirdzniecības līgums, būs automātisks licences eksportiem bet nafta, jālnaftai ir pilnīgs aizliegums tās eksportam no ASV uz Eiropas Savienību. Tātad te tipē mēs rezultātu gribam panākt, iespēja plašāks juridisks garantijas, ka nebūs nepamatot ierobežojumu naftas un gāzes eksportam uz Eiropu, uz Eiropas Savienību. Un mums ir arī tādi gandrīz vai sistēmiski plašāki interesi lai būtu atsevišķa sadaļa par enerģētiku un izēvielām, lai tā būtu spēcīga sadaļa. Un šai sadaļai jābūt balstītai uz vienotiem principiem. Tātad tranzīta brīvība, trešās puses piekļuvu cauroļvadiem un efektīvi jūras naftas un gāzes platformu izpētes, izpēte. Te viss ir jautājumi, kur, uh, piemērojumā likumdošana Eiropas Savienībā un ASV ir balstīts uz līdzīgiem principiem, jo lielāks panākums gūsim sarunās ar ASV šajā sadaļā, kas ir balstīta uz mūsu vienotai to likumdošanas pieeja, jo uh, lielāks no mums no tā būs iegums. Pat labā nesam tikai enerģētikas un izēvielas sadaļas iekļāvuši nolīgumos ar kaimiņvalstīm, piemēram, ar Ukrainu, Moldova un Grūziju, arī uh, ar vidusjūras valstīm vedam šādu sarudzu. Piemēram, ar Maroku bet, ja mums tas izdotos arī ar ASV, tad tam būtu daudz spēcīgāka ietekme enerģētikas un izēju vielu jomā. Un runājot par enerģētiku, esam piedāvājuši tātad arī attiecībā uz izēju vielām tādu principu, kas ierobežotu eksportu aizliegums un to viss mēs vēlētos iekļaut TTIP nolīgumā. Kāda ir esošā situācija? Tehniskās sarunas virzās veiksmīgi. Līdz šim tiešām tās ir bijusi tehniskā līmenī. ASV regulātori arī ir iesaistīti, un mēs raugāmies uz tiem elementiem, mūsu regulātoru vidū. kas mums šķiet svarīgi, bet ASV vēl nav pieņems politiska lēmumu, vai būs sadaļa par enerģetiku un izēvielām šajā nolīgumā. Tas ir arī politiski sensitīvs jautājums ASV zināmā mērā. Jūs varbūt esat dzirdējuši šīs diskusijas, diskusijām ASV kongresā, Daži ļoti grib šīs, šos ierobežojumus atcelt, citi pat, daži pat grib to izdarīt ātrāk, nekā TTIP tiks noslēgts, lai dotu ieguldījumu Eiropas energo drošībā. Citi pilnīgi pretēji saka, ka tas nebūtu atbalstāms, piemēram, no vidas politikas viedokļu. Tādēļ ir politiskas debats par šo jautājumu ASV, un jautājums ir, zinām, mēlā, mērā politizēts un sensitīvs. Tā ir gan politiska diskusija, un komisārs De Huhts ir šo jautājumu pārspriedzis ar savu uh, sarunu uh, partneri Sidnejā. G20 sanāksmes ietvaros arī bija iespēja šos jautājumus pārspriest un manai komandai bija regulāras diskusijas ar ASV regulātoriem enerģētikas jomā, cenšamies iespējami lielāku savstarpēju uzticību eh, izveidot enerģētikas un izēvielas sadaļu, lai varētu iekļaut TTIP nolīgumā. Lūk, tik tā esam tikuši, pat laban tirdzniecības eh, veicināšanā, tad, tad par to es arī vēl varu atbildēt labprāt jau, jūsu jautājumus, bet eh, ceru, ka man izdevās jums sniegt tādu vispārēju ieskatu par to, cik tālu esam tikuši sarunās. Eh, Paldies, Valcēro kungs. Un tagad došu vārdu koordinatoriem. Kolēģiem, kuri kuri vēlas izteikties vispirms no tautas partijas grupas. Tā Jānī kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es domāju, ka nolīgums ar ASV būs izšķirīgi nozīmīgs mūsu ekonomikas attīstībai. Taču mums šeit ir uh, jāspēlē ar taisnīgiem spēles noteikumiem pagotnē. Mēs varbūt bijām nedaudz viegliprātīgi un mūsu uh, intereses nesam pietiekoši aizstāvējuši diskusijās ar mūsu sarunu partneriem. Tagad runa iet par to, ka mums jādarbojas ir ofensīvi un jābūt um, ambicioziem sarunās ar ASV. Runājot par muitas barjerām, Komisija ir attiecīgi jau meklējusi risinājumus, taču ir tādas tēmas, tēmas, kurās Eiropas balsī vajadzētu būt skaidrākai. Nu, piemēram, gāzes un naftas jautājumos ir nepamatot ierobežojumi. Tāpat ASV prasa no mums ieņemt eh, strikt nostāju pret eh, Krieviju, bet 30% no mūsu energo apgāde ir no Krievijas. Eh, tas ir jāievēro. Jāvēro, ka varētu būt pretsoļi spērti pret Eiropu un ASV. Būtu mums jāatbalsta aizstāvot Ukrainu. To mūsu sarunvedējiem arī būtu skaidri jāpasaka, lai ASV šādu nostāju ieņemtu. Citādi mēs būsim, nu tā kā dzirnās starp Amerikas un Krievijas interesēm. Mums ļoti skaidri par to ir jārunā, it īpaši ievarot Ukrainu. Tas ir ļoti nozīmīgi. Un ir uh, daudz uh, zināms par to, ka ar Ķīnu ir konfliktu saistībā ar dominējošo Ķīnas nostāju. Ne uh, tikai uh, izēvielu jautājumos. Sarunu vedējiem vajadzētu izstrādāt vienotu stratēģiju izēvielu jomā. Šeit ir vajadzīgi nepieciešami solījumi. Nākošais jautājums - automobiļu rūpniecība un normas. Apusēja testu un uh, pārbaudas procedūru pieņemšanu. Tas būtu nozīmīgi Eiropas uh, autorūpniecībai. Un kā izskatās ar šo normu apusēju atzīšanu? Madam Van Bremt, on behalf of S. Van Bremta kundze no Sociāldemokrāta partijas tagad. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Es runāšu uh, lāmbalodā. Es gribētu sākt arī ar energo jomu. Žēl, bet iedaudzos nedaudz novēloti. Un es esmu teikusi, ka sociāldemokrātu frakcija ļoti lielu vērtību piešķir izšķirīgai rīcībai energotirgu, īpaši arī ģeopolitiskās situācijas dēļ. Esam ārkārtīgi norūpējušies par slānekļa gāzi. Uz Eiropu tiek īstenots ļoti liels spiediens Un Eiropa, jā, viņa tā tiek tā kā piespiesta šo projektu uzņemt. Mums ir nepieciešams seku novērtējums par slānekļa gāzi, vai mēs varam kopā saskaņot vai kopā pārbaudīt mūsu darbību attiecībā uz slānekļa gāzi, vai tiek meklēta kopēja nostāja. Un īpaši sociāldemokrātiem ir nozīmīgs nozīmības pilns jautājums par pilsoņu iniciatīvu uh, ievērošanu, par nevalstisko organizāciju, viedokļu ievērošanu klimatu pārmaiņu jomā tā tas nebija. ASV e, īsteno ļoti spēcīgu spēdienu uz mums. Vai nevalstiskās organizācijas uh, tiks iesaistīts, mums jādomā arī par klimatu konferenci uh, nākošgad. gadu Varbūt, ka mēs varētu kopā ar nevalstiskām organizācijām šos pasākums klimata konferences sagatavošanai, ja mēs varētu ar ASV kaut kopā panākt, tad tas būtu ļoti pozitīvi. Un nākošais likumdošanas procedūras, kas tagad tieks ievadītas šeit, satraukums ir liels. Jums ir nepieciešams mūsu atbalsts sociāldemokrātā atbalsts tad, kad eh, jūs nolīgu, šis nolīgums tiks, eh, par to notiks vienošanās. Mūsu skatījumā tas ir ļoti nozīmīgs kritērijs, un to gribu pateikt uzreiz tas nav uh, spēkā tikai attiecībā uz šo komiteju, bet tas ir spēkā arī uz citām parlamenta komitejām. E, eh, Mr. Grobārčik, pan Grobārčik, nā. Paldies. Eh, nākošais runātājs deputāts Grobārčiks no ECR grupas. Arī es labprāt izteikšos savā dzimtajā poļu valodā. Paldies, priekšsēdētāji! Direktors runāja par vairākiem jautājumiem. Piekļuvi tirgumu, klasteriem, VU un muitas nodevas ir ļoti svarīgi sarunā. Mēs runājām par piekļuvu tirgumu, kur izskanēja tas, ka Eiropa tiktu diskriminēta šajā sakarā. Vai jūs varētu pateikt, kurās jomās un cik lielā mērā? pašreizējās sarunās, cik lielā mērā mēs tiktu diskriminēti un cik tālu tas tiktu ņemts vērā debatēs no savienoto valstu puses, kuros jautājumos savienotās valstis negrib piekāpties un kas ir vissvarīgākie temati, par kuriem pagaidām nav iespējams vienoties. Otrkārt, skaidrs, ka ir runa par MBU. Šobrīd situācija ir tāda, ka daudz uzņēmumi ražo savienotajās valstīs dēļ zemajām enerģijas cenām. Tie uzņēmumi, kuri atstāja mūsu Eiropas tirgu, uh, un pārcēs uz savienotajām valstīm. Tāda ir, kāds ir, ir jūsu nostāja šajā sakarā un kā tas varētu ietekmēt sarunas. Vai tas tiks ņemts vērā konkrēti viss, kas attiecas uz um, kompromisu un visbeidzot enerģija un slānekļa gāze. Vai vispārīgāk runājot izēvielas. Mūsu izpratnē tas ir būtisks elements. Vai jūs grozīsiet sarunu mandātu, ņemot vērā pašreizējo situāciju Eiropas Savienībā? Konkrēti ņemot vērā Krievijas izraisīto krīzi. Vai par šo tēmatu vēl notiek debates? Jo ir jāzina tas un jāņem vērā, ka Eiropas Savienības nostāja varētu mainīties un vai vajadzētu organizēt jaunas sarunas par jums uzticēto mandātu. Paldies! Er, paldies par šo uzstāšanos. Nākošais runātājs ir e, Mlīnerkungs no, no Aldes grupas deputātim Lienai. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par izklāstu. Par... Es pārstāvot Aldi. Uzskatu, ka TTIP ir lieliski iespēja Eiropas Savienības ekonomikas attīstībai. Un šie jautājumi saskārās ar uh, spēcīgu pretpropagandu un bija nopietni jāizstāv TTIP. Šajā sakarā man ir jautājums un domāju, ka komisijai jāsāk proaktīva informēšanas kampaņa, lai varētu stāties pretī šai kontrpropagandai, jo es runāju konkrēti par Austriju, kur vislielākais laikraksts izmanto vasaru uh, eh, antitētēip pasākumiem. Par MVU sadaļu runājot tas attiektos ne tikai uz MVU, bet uz nolīgumu kopumā. Tā kā mēs zinām, ka 90% ekonomikas balstās uz EBO Eiropā, vai jūs esat iecerējuši veidot komunikācijas kampaņu no komisijas puses, lai vispārīgā pieeja būtu veiksmīgāka? Paldies! Much, Paldies! Nākošais runātājs Eriksons no zaļajiem. So we have changed mind, I will speak. <laughs> Mēs uh, apmainījāmies, izteikšos es. Paldies par informāciju. Man trīs jautājumi. Par Luksemburgā Bija uzklausīšana piedaloties Eiropas parlamenta deputātiem. Viens jautājums palika neatbildēts, vai nacionālajie parlamenti ratificēs. Un šķiet, ka Luksemburgā deputāti nesaņēma atbildi, un aizvien vairāk Nacionālo parlamentu teiks to, ka komisija mums stāsta, varbūt jā, varbūt nē, un beigās tas būs nē. Ne. Ja nav e, skaidrojuma, tad jūs atvērsit jaunu fronti, ar kuru vairs netiksit paši galā. Otrais jautājums. Arbitrāžs. Arbitrāžas jautājumi. Mēs Eiropā uzskatām, ka mums ir stabila likumdošana, bet savienoto valstu sakarā mēs bijām savieno, samērā izolēti, pēc tam pievienojās eh, sociālisti, un arī Junkers mūs atbalstīja vēlāk norādot, ka Nav vajadzības veidot arbitrāžas tiesu eh, starp divām sistēmām, kuri ļoti labi darbojas eh, juridiskās sistēmas. Eiropieši neredz eh, jēgu veidot arbitrāžas tiesu uh, Eh, starp diviem partneriem, kur katram ir sava ļoti labi nostādīta arbitrāža. Un treškārt, Obama aprīlī apmeklēja Eiropu. Viņš nāca klajā ar paziņojumu, ka, protams, Amerika būs solidāra ar Eiropu, ja Krievies pārāk tālu. Pēc tam žurnālisti pamet zāli un ar valstu vadītājiem Obama teica, nesapņojiet, slānekļa gāzes uz Eiropu nebūs, jo man tas ir, man tā ir, manai rūpniecībai tā ir vienīgā priekšrocība. Man ir tirgus ar četriem eiro par vienību eh, štatos un astoņiem Eiropā. Ko man tas nozīmē? Man ir jānosūta tikai daži tankeri, un cena Amerikā pieaugs praktiski līdz Eiropas līmenim. Un, Antonio, ja tu būtu eh, savienoto valstu uh, enerģijas komisārs, tad tu pirmais celtos kājās un, un, un teiktu, ka mēs neatdosim Eiropiešiem mūsu rūpniecības eh, priekšrocību. Es gribētu tikai dzirdēt skaidrojumu. Jūs teicāt, ka cīnīsieties par tranzītu tad tas nozīmē, ka ja Savienotās valstis atsakā eh, cauruļu vadu no Kanādas līdz Hudzonas līcim eh, vai pat līdz Mississippi, vai jūs iesniegsit eh, sūdzību pret Savienotajām valstīm, ja jūs saka, sakāt, ka, ka jūs forsējat tranzītu. Ko tas īsti nozīmē? Paldies par atbi jūsu atbildēm. Uh, thank you very much. Paldies. Nākošais runātājs Selikjotis no Gulē e grupas. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Guja e vārdā es gribu o, trīs jautājumus uzdot. Tie ir tādi jautājumi, par kuriem jau arī agrāk uzdevu jautājumus. Nu, sākumā par MBU. Mēs a, zinām, ka liela daļa Eiropas rūpniecības tie ir MVU. Saskaramies ar spiedienu, ka šis uh, nolīgums varētu negatīvas, uh, negatīvi iespēju dot MVU, un mums vēl nav uh, apmierinošas atbildes uz, uz mūsu jautājumiem. Vai Eiropas politikā MVU tiek pietiekami novērtēti un ievēroti attiecībā uz transatlantisko tirgu? Un kā MVU ietekmēs šis nolīgums. Un tad uh, nākošais jautājums varbūt netik ļoti šai komitejai, bet nu katrā gadījumā mums vismaz ir tāds uh, iespējas, ka šajās uh, sarunās vēl nav attiecīgi attiecīgs progress panācis, lai aizstāvētu darba ņēmēju tiesības un kolektīvos nolīgumus. Tas ir ļoti nozīmīgi eh, sociālai koherencei Eiropā. Un trešais jautājuma lokus, eh, par kuru gribu runāt, to jau piemēroja arī eh, un pieminēja Kaplīne, kā arī Klods. Tas ir par slānekļa gāzi, jeb hidrauliskās sašķelšanas rezultātā iegūto gāzi. slānekļa gāzes ieguve un pārstrāde tā ir negatīvs eh, iespējas uz vidi. Bez tam uz Eiropu tiek īstenots spiediens attiecībā uz ražošanu un ieguvi Eiropā. Tagad jau ir pirmie eh, pētījumi veikti Eiropā. Nu, ir tiek īstenots tāds spiediens, lai arī Eiropa iegūtu slānekļa gāzi, jo uh, eh, ASV slānekļa gāzi ietekmē tirgu un tam tā var būt ļoti negatīva ietekme uz Eiropu. Bet šis jautājums ir jānoskaidro, tik tālu nedrīkst nonākt. Mēs būtiski tiekam pie, spiesti. Arī Klots par to runāja. Un jā, jau Bām ir paziņojis par slānekļa gāzi, tad šeit jautājums ir ne tikai par vides, bet arī par uh, citiem aspektiem. Tam varētu būt negatīva ietekme uz Eiropas kontinentu un uh, pasauli kopumā. Mēs vēlamies, lai vides un klimata pārmaiņas tiktu ievērotas. Paldies! Nākošais runātājs Tamburāno kungs no LDD e grupas. 2014, il sole 24 ore è un nodo. Priekšsādātāja kungs, sole 24 ore. Tā ir finanšu avīze Itālijā, kā a, galveno ziņu publicēja a, rakstu. A, slanekļa gāze, jaunā atombumba augstajā karā, kā ASV rīkojas pret a, Putinu speciālisti ir uh, vienkārši izmantojuši starptautiskās uh, kodola enerģijas aģentūras uh, datus, pierādot to, ka ASV nemaz gāzu un naftu nevar izvest 600 miljonu barilu tonu tiek ražoti pēc jaunajām uh, tehnoloģijām. Un uh, līdz 2016. gadam uh, apjoms pieaugs 11% no gāzes tiek uh, importēti uh, un arī nekonvencionālo avotu gāzes apjoms no 2012. līdz 2013. gadam ir palicis stabils pieaugums ir tikai 0,9%. Es domāju, ka šī uh, gāze no ASV, tas, protams, praktiski ir kaut kas tāds tikai kā baumas. Un Eiropai tagad vajadzētu energojumā gūt labumu tie tip dažādu uh, iemeslu dēļ, piemēram, transportēšanas dēļ, ASV nemaz nevaram mums piegādāt gāzi. Un mēs nevaram zaudēt tos piegādātājus, kas tagad ir absolūti nepieciešami mūsu uh, labklājības garantēšanai. Nu, nedrīkstam tādu kā trojas zirgu ļaut ievest uh, mūsu cietoksnī TTIP nolīgums, nedrīkst novest pie tā, kā šis trojas zirgs uh, patērētājs aizsardzības uh, sasniegums apšaubītu kā arī dažādus mūsu principus. Globālais tirgus multinacionāli uzņēmumi nedrīkst izp izpostīt mazos uzņēmējus, pret viņiem darbība nevar būt pozitīvāk nekā pret mazajiem uzņēmējiem. Of... Paldies, eh, tā bija pirmā jautājuma kārta, un tagad dosim iespēju sniegt pirmo atbildes kārtu. Paldies, sākšu ar tiem jautājumiem, kas konkrēti attiecas uz enerģētiku. Pirmkārt, kāda ir Obama valdības attieksme par eksporta ierobežojumiem naftai un gāzei? Kas attiec uz gāzi? Obamas administrācija mums ir teikusi, ka esošā likumdošana ļautu, tad, kad būtu brīvās tirdzniecības nolīgums noslēgts starp ASV un Eiropas Savienību, automātiski Eh, izsniegt licences gāzes eksportam. Tātad nevis tikai atsevišķiem uzņēmumiem. Kas attiec uz naftu, esam, mums ir teikts, ka esošā likumdošana neļauj naftas ekspert, eksport, uh, eh, jā, naftas eksportu. Ir debatā, es vien esmu naivi, ir vairākās vai rūpniecības Eh, eh, pārstāvi, kas ir eh, tādu nostāju pauduši, kādu mums Turmes kungs prezentēja, ir arī citi, kuri taisno otrādi vēlētos tirgu atvērt naftas un gāzes eksportam. Mēs ļoti skaidri sakām, ka ir nekonsekventi, ja ir brīvās tirdzniecības nolīgums starp ASV un Eiropas Savienību, bet saglabāt eksporta ierobežojums izēvielām un enerģijai. Mums tas šķiet svarīgs principiāls jautājums un mums šķiet dīvaini, ja būtu transatlantijas norīgums, ka būtu spēkā joprojām šādi ierobežojumi. Ja mēs sadarbojamies ar ASV, kā tai Anikungs norādīja, tad attiecībā uz trešām valstīm ir jāgādā, lai nebūtu netiek saglabāt nepamatot eksporta ierobežojumi. Bet jautājums vēl nav atrisināts. Tas ir politisks sensitīvs jautājums ASV, bet mēs neapšaubām esam pauduši, ka grasamies saglabāt stingri nostāju šajā jautājumā sarunās ar ASV. Un politiskie argumenti arī ir ļoti pārliecinoši šajā sakarā. Kas notikt, ja esošie ierobežojumi gāzes eksportam tiktu atcelti? Es nedomāju, ka mēs varētu teikt, ka tādēļ vien gāzes cenas, e, e, atš, cena atšķirības starp Eiropu un ASV pazust. Ir daudz faktoru, kas šīs cenas ietekmē. Bet varētu gan būt ļoti iespējams, ka būs mazāka atšķirība, cena atšķirība, kā ir patreiz jo būs eh, konkurence, jauns konkurences avots. Pat labam eh, esošie piegādātājiem Krievijai ir skaidrs dominējušs stāvoklis Eiropas tirgu. Būtu pārāk optimistiski sacīt mūsu rūpniecībai, ka vienkārši tādēļ, ka vairs nav eksporta ierobežojuma ASV, gāzes cenas Eiropā būs tās pašas eh, kā ASV Dažiem mūsu rūpniecības nozarēm tā var būt problēma, tieši tādēļ mēs ļoti rūpīgi raugamies tītības sarunu kontekstā, piemēram, dažiem mūsu ķīmiskās rūpniecības sadaļām, kur ir liela energointensitāte, kā tarifs šajās jomās pamazām atcelt. Viena lieta, ko gribētu ļoti skaidri norādīt par slānekļa gāzes ieguvi hidraulisko. Mēs par to nerunājam TTIP sarunās. Vai valsts atļaus šādas tehnoloģijas e, gāzes iegūvu, naftas iegūvu, mēs par to nerunājam ar ASV TTIP sarunās, tas ir katras dalībvalsts ziņā Eiropas Savienībā tas ir jautājums, ko dalībvalsts līmenī regulē lielā mērā. Tādēļ tas nav TTIP sarunu ietvarā nekādīgi ietverts. Kas attiec uz tranzītiem? Mēs, protams, nesakam, ka valstī ir pienākums e, cauruļvādu izbūvēt, tas ir suverēns lēmums, kas jāpieņem katrai valstī. Mēs sakām tikai to, ka ja jums ir infrastruktūra, ja jūs esat nolēmuši celt cauruļvadu savā teritorijā, tad šiem cauruļvadiem būtu jābūt arī pieejamiem tranzītam uz trešām valstīm. Savu attiecību ar kaimiņu valstīm kontekstā šis ir ļoti svarīgs jautājums, protams. Netik ļoti mūsu attiecībās ar ASV, bet tas ir svarīgs principiāls jautājums, ko mēs gribētu ietvert arī nolīgumā ar ASV. Klimatu izmaiņu jautājumu. Pirmkārt, gribu jums apliecināt, ka man kolēģi no klimata ģenerāldirektorāta, ar kuriem es esmu ciešā kontaktā, saka, ka viņi ļoti veiksmīgi ved šīs sarunas ar ASV partneriem arī gatavojoties Parīzes konferencē nākamgad, šis ir jautājums, par ko TTIP ietvaros neesam runājuši, bet no saviem sakariem ar kolēģiem esmu sapratis, ka ir laba sadarbība ar ASV klimata izmaiņu jomā, un jūs varbūt ziniet, ka Obamas valdība ir, ir nesen spērus dažus soļus klimata izmaiņu jomā. Mēs vēlētos TTIP ietvert vides sadaļā tādu jomu identifikāciju, kurā mēs gribētu spēcīgāk sadarbību ar ASV. Un tā būtu arī klimata izmaiņu joma. Kā arī ierobežotu dabas resursu aizsardzībā, kā arī uh, klimata izmaiņu aspekti, kas saistīti ar tirdzniecību. To visu mēs gribētu ilgspējīgās attīstības eh, nodarbinātības vidas sadaļā iekļaut. Savā sākotnējā prezentācijā es eh, to nepieminēju, jo, kā jau es teicu, es eh, negrib, negrasījos runāt par visiem jautājumiem, bet ASV ir arī valsts, kurai praks visās tirdzniecības sadaļās iekļaut sadaļas par nodarbinātību, darbspēku un vidi, un mēs esam sacījuši, ka šajā nolīgumā ar ASV mums būs stip, stipri e, nostāja e, darba spēku un vidas jomā. Laikam izskanēja arī jautājumi par proaktīvāku informācijas kampaņu. Mēs pastāvīgi pieliekam pūles, lai tā būtu. Jums var apstiprināt, ka mēs komunicējam ne tikai Briselē, bet arī ar dalību valstīm lai skaidrot, kādi ir tēti pieguvumi, lai būtu skaidrs, ka dažām bažām nav pamata. Mēs esam runājuši par ģemo, piemēram, mēs par tām nemaz nerunāsim, arī ne par uh, savu aizliegumu attiecībos hormoniem, pārtiks drošības standarti, uz tiecībos tiem netiks pielaist kompromiss. Joprojām tomēr ir bāžas, Esmu jau bijis vienreiz Austrijā, lai runātu galvenokārt ar austriešu lauksaimniekiem, un es varbūt septembrī vai oktobrī būšu atkal tur, lai ar Austrijas arotbiedrību pārstāvjiem runātu. Tā tad ir, eh, paliek vēl daudz darba, lai šos jautājumus skaidrot, un e, arī to, kāda ir iegūma no TTIP, un ka bažas, eh, daudz no bažām īsti neatbilst realitātei, bet es nedomāju, ka tas būtu tikai komisijai veicams uzdevums. To vajag arī veikt nacionālām varas iestādēm un tā skaitā arī jums. Un turklāt arī jums, ka šis ir projekts, ko ir vērts aizstāvēt, par ko ir vērts iestāties. Kādas varētu būt sensitīvās jums no ASV viedokļu? diskriminējošas pret Eiropu pat labam. Skaidrākais piemērs ir valsts iepirkumi. Jūs ziniet, ka valsts iepirkumi uh, eh, likumdošanai Eiropā ir pilnīgi atvērta, mums ir nediskriminācijas princips stingri iedibināts ASV uzņēmumi var piedalīties mūsu valsts iepirkumos bez jebkādas diskriminācijas. Diemžēl tā nevar teikt par ASV. Tur ir federālā likumdošana, kas uzliek pienākumu pirkt ASV izstrādājums, ja jūs gribat piedalīties, piemēram, metro celtniecībā. Tātad tie ir svarīgi projekti, kur ir diskriminācija pret Eiropas izstrādājumiem. Un tā ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm sarunās, lai šī diskriminācija tiktu atcelt. Bet tas būs viens no sarežģītiem jautājumiem, kur būs arī vajadzīgi spēcīgs politisks impuls no ASV puses, bet mēs neesam naivi. Mēs ejam uz šīm sarunām ar skaidru apziņu par to, kādas ir Eiropas intereses, un ja nolīgums, ko beigās panāksim, nebūs līdzsvarots, tad parlaments to neratificēs. Mēs to apzināmies. Zinām, jautājumi būs grūti debatējami, bet mēs uh, tomēr uzstāsim uz savu nostāju. Tad izskanēja jautājums par to, vai mums ir vajadzīgs jauns mandāts. Principā mandāts, ko mums padomi ir piešķīrusi, un ko arī Eiropas parlaments divos rezolūcijās ir atbalstījis, ir pietiekoši skaidrs. Par dažiem jautājumiem tātad mums nav pilnvar vest sarunas, ir skaidrs, kādi ir mūsu mērķi, Pašreiz mēs neredzam, kādēļ mums būtu nepieciešams saņemt jaunu mandātu. Tas nenozīmē, protams, ka turpinot sarunas, arī ar dalībvalstīm padomē un ar Eiropas parlamentu, mēs nevarētu pielāgot savus mērķus, ņemot vērā sarunu virzību. Un līdz ar to nonāk pie investoru valstu strīdu risinājumu jautājumu, ko Turmes kungs pacēla. Es ceru, ka jūs saprotiet, ka nebūtu pareizi man par saturisko pusi komentēt, bet mēs veicām publisko konsultāciju, kurā bija 50 tūkstoši atbildes. Komisija šīs atbildes rūpīgi analizēs, lai uz tā pamatu saprastu, kas būtu labākā nostāja šajā jautājumā, kā to virzīt tālāk, bet pirms novembra mēs negaidām secinājumus, ņemot vērā atbilžu lielo skaitu. Nākamai komisijai līdz ar to būs jāizvērtē šis jautājums, tad jādiskutē ar padomi, ar Eiropas parlamentu un ar citām iesaistītajām pusēm. Tātad pašreiz es nevaru jums nekādīgi teikt, kāds būtu komisijas, kāda būtu komisijas nostāja šajā jomā. Mums jānogaida ir eh, šo uh, interesēto pušu uh, atbilžu rūpīga analīze. Laikam bija arī jautājums par negatīvu ietekmi maziem vidējiem uzņēmumiem. Es ļoti labprāt diskutētu par uh, pamatojumu, kāpēc jums tā šķiet, kāpēc Eiropas mazie vidēji uzņēmumi varētu ciest. Man jāsaka, ka pašreiz mazo vidēju uzņēmumu reakcijas ir daudz vairāk bijušas vērstas uz iespējām, kas varētu rasties. Jā, ir lielas eh, problēmas maziem vidiem uzņēmumiem tieši vairāk nekā lieliem ar likumdošanas atšķirībām starp Eiropu un ASV inspekcijām divkāršām pakļautas viņi ir. Tas ir pamatojums neeksportot uz ASV, ja jūs esat ķīmisko izstrādājumu ražotājs liels, jūs varat šās problēmas pārvarēt, bet savādāk ir mazam idejām uzņēmumam. Tā mēs gribam šo ne, vajadzīgo regulatoru izmaksu mazināšanu panākt. Un starp citu es aizmirsu atbildēt jautājumu par automašīnām. Diskutējot šos jautājumus ar ASV, šī ir varbūt joma, kur eh, rezultātu panākšana, ambicioza rezultātu panākšana tētībā būs ļoti nozīmīga mūsu eksportētājiem. Tarifa ASV ASV tātad ir ļoti zemi, 2,5%, Eiropai 10%. Eksporta iespējas pasažieru automašīnām uz ASV lielā mērā atkarīgas būs no tā, cik lielā mērā mēs varēsim savstarpēji <clears throat> tehnisko, eh, tehniskās likumdošanas harmonizēšanu panākt. Un šeit mēs ar Eiropas regulatoriem, uzņēmējdarbības ģenerāla di direktorāta esam ciešā sakarā, <coughs> lai izstrādātu vienotu metodoloģiju, kā izvērtēt e, šos gadījumus, kad tehniskās prasības ir atšķirīgas. Bet uh, Eh, rezultāts aizsardzības līmenis ir vienlīdzīgs, kā mēs varam tad šos gadījumus risināt, un mēs vācam pat labāk vēl dats informāciju par to apkopojam. Varētu dažos gadījumos runāt par savstarpēju atzīšanu, citos par harmonizāciju, jo ir dažās ASV regulatoru jomās novecojas likumdošana, kas būtu modernizējami, un tas būtu jādara sadarbībā ar mums, mūsuprāt, 98. gada līguma ietveros. Lai Ženēvis nolīgums e, par automašīnām darbotos veiksmīgāk. Pašreiz situācija nav apmierinoša ir daudz tehnoloģis eh, inovācijas eh, eh, pēdējo gadu desmit gaitā bijušas, bet te mums ir jāskatās tiešām, kā mēs varam pat starptautiskā līmenī veiksmīgāk strādāt. Nacionālā parlamenti no zāles atvainojiet. Kad komisārs De Huhts bija Berlīnē, es domāju, pirms diviem mēnešiem, ja nekļūdos, viņš sacīja, ka tikai tad, kad jūs tuvojaties sarunu beigām, jūs varat noteikt, vai nolīgums būs jauktas dabas vai nē. Ņemot vērā tētības sarunu ietvar, viņš domā, ka tas būs jaukts nolīgums. Un tādēļ to vajadzēs arī ratificēt nacionālos parlamentos. Tāds bija komisāra de Huhta paustājs Berlīnē, protams, tas nav juridisks atzinums, pat laban mēs vēl neesam tik tālu tikuši. Komisijai varētu būt vēl pēc tam cits viedoklis, bet komisārs de Huhts pauda, ka viņš gaida, ka šis varētu būt jauktais uh, uh, nolīgums un līdz ar to arī būtu nepieciešams to apstiprināt nacionāls parlamentos. Paldies par jūsu komentāriem. Tagad pēdējais saruna e, jautājuma rauns. Ņemot vērā e, pieteikšos deputātu skaitu, vēlreiz, es domāju, mums būs jāierobežojas ar vienu minūti. Atvainojiet. Pirmais ir Rubiga kungs. Liels paldies par šo diskusiju. Mans jautājums ir, kā jūs e, vērtējat PTO sarunas? kāds iespējas būs tam, ja mēs patiešām beigsim šo sarunu raundu. Nu, piemēram, Indijas blokāde. Un ja tā netiks um, noslēgta, vai tas iespaidos TTIP nolīgumu, vai tas mainīs prioritātes vienā vai otrā virzienā. Otrs jautājums. Eiropas parlamenta pētījums kurā runa iet par Eiropas pievienoto vērtību un tās priekšrocībām. Skatīt tādā izpratnē, kāds labums Eiropas pilsonim būtu no šīm savien, šī līguma noslēgšanas. Rezultāts ir tāds, ka tiek vērtēts, ka 516 eiro uz pilsoni būtu ieguvums. Vai jūs domājat, ka tas ir tāds reāls skaitlis? Next, Peter. Mada Paldies. Nākošā runātāja Nīblers kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji kungs. Trīs jautājumi. Pirmais jautājums. Valsts iepirkums. Jūs sākumā teicāt tikai to, ka nedrīkst būt diskriminācijas un ka Amerikā ir ierobežojumi pirkt Amerikas preces, piemēram, dzelzceļjomā un kā būs, piemēram, attīstība starp Boeing un Airbus, Airbus lidmašīnu iepirkšanā un kā tad būs noraidot pilnīgi visas šīs principa pēc Amerikā ražotas preces noliegumu. Jūs runājat arī par ārstniecības precēm, par autorūpniecību un citām. Mēs šeit strādājam pie digitālās darba kārtības. Tas ir viens no prioritātiem jautājumiem nākošiem pieciem gadiem. Un jautājums par tirgus dominējošo situāciju, lielie, ko īsteno lielie ASV internetu piedāvātāji. Vai tas tiek skatīts jūsu sarunās? Uh, arī ar atsevišķiem uzņēmumiem. Un trešais punkts par to kolēģi jau runāja investīciju aizsardzība. Kolēģi Turmas atbalstīšu, jūs teicāt, ka jūs nerunāsiet par to, bet mēs visi esam vēlēti pārstāvējus tiktos ar cilvēkiem, redzētu, kā pret TTIP visur um, tiek veikta pretpropaganda, tad, nu, ja šeit nebūs skaidras pozīcijas. Uh, investīcija aizsardzībā un ka tāds nolīgums nav vajadzīgs un ka strīdi parastajās ietās, tiesās, nevis arbitrāžas tiesās tiek skatīti, tad nu, es domāju, ka būs jums grūti saņemt vairākumu šo sarunu atbalstam. Un kā deputāte man jāsaka, ka man arī būtu problemātiski jūs atbalstīt. Paldies! Paldies, kolēģi! Nākošais runātais Federlis kungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu izteikties īsi. Es um, atbalstu TTIP iestāšanos spēkā. Domāju, ka Eiropas iedzīvotāji to atbalstīs. Tāpat vēlēšana kampaņā kolēģi norādīja, ka ir dažādi priekšstati par to, kas notiek un kas nē. Vai varētu sarunās iekļaut vairāk eh, atklātuma, lai e, nepieļautu nepareizas ilūzijas? Es esmu no Zviedrijas. Mēs viscaur atbalstām brīvo tirzniecību. Bet mums ir vajadzīgs iedzīvotāju atbalsts. Ja mēs to zaudēsim, mēs zaudēsim arī nolīgumu Mums ir jāpaplašina atklātums. Paldies! Nākošais eh, jautājums. Pilāra Del Kastījo. Paldies priekšsēdētājai. Paldies par šodien sniegto informāciju. Es gribētu uzdot jautājumus par specifiskām nozarēm un gribētu saņemt visprecīzāko iespējamo attēlu par to, cik tālu mēs esam sarunu ziņā, kāds ir nākošais solis, lai padāktu konsolidētu tekstu. Un vai tas atsaucas uz to, kāds varētu būt tehniskais priekšlikums, kādi būtu nākošie etapi un pēc tam, ņemot vērā situāciju eh, Savienotajās valstīs ar vidusposmu vēlēšanām un prezidenta vēlēšanām 17. gadā, bet kuras vienmēr iesākas gadu iepriekš, cik lielā mērā priekšlikumi par. Par uh, tehnisku jautājumu atrisināšanu pātrinātā veidā, kā tas eh, varētu tikt risināts. Uh, thank you very much. Uh, and uh, Madame Griffin. Paldies, Grifins kundze, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Pa, prieks bija dzirdēt jūs sacīto par MVU un par iespējām MVU. Vai jūs varētu vairāk izstāstīt eh, par savstarpēju atzīšanu standartiem eh, pārobežu nozarēs un arī par darba tiesību aizsargāšanu un Eh, publiskajiem pakalpojumiem, eh, apie, kas ir būtiski apvienotai karalistei. Paldies! Nākošais runātājs eh, Eriksons. Es tieši tāpat kā Fēderlis kungs izteicās um, par vairāk atklātumu, manuprāt, tā ir nopietna problēma diskusijās. Ir izskanējis uh, par to, ka viss ļoti tiek ļoti konspiratīvi, iespējams, ka tur ir zinām daļa taisnības, taču arī diskusijas nav tik labas, ja mēs nevaram tajā piedalīties jūs to pilnīgi pareizi norādījāt. Es gribētu vairāk atklātuma, lai mēs varētu šo diskusiju labāk kvalificēt. Paldies, kolēģi! Nākošais runātājs - Koportkungs. Paldies par lielisko prezentāciju Arī es gribu norādīt, ka kopaina ir ļoti būtiska un jāpabeidz šis līgums. Tas arī būs nozīmīgi tirdzniecības politikām globulām. Manuprāt, ir būtiski uzdot jautājumu šobrīd par reliģiju, jo ja e, Savienotās valstis eksportēs vairāk E, šķidrās gāzes. Kas notiks? E, ir augstākas e, cenas Korejā, Ķīnā. Vai tās, tā būtu kāda priekšrocība Eiropas Savienībai? Būtu labi, ja ir šāds nosacījums, tikai es nezinu, vai tas var pastāvēt tālāk par darba tiesībām gribētu dzirdēt sīkāk. Vai tās var iekļaut nolīgumā un arī īlo kodeks tiktu iekļauts? Tas būtu, lai nodrošinātu vienotus spēles noteikumus. Paldies! Pēdējais jautājums. To uzdod deputāte Sakurāfa. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Gribu teikt, ka demokrātisko institūciju vājināšana, kā arī procedūru vājināšana noved pie tā, ka atsevišķo valstu iekšējā politika saskars ar ekonomisku spiedienu. Proti uzņēmējiem ir teikšana. Tātad uzņēmumu eh, vara tiek stiprināta, viņi grib tikai lielākus lielāku peļņu gūt noteikti sasniegumu un darbņēmēji tiesības vienkārši tiek uh, nostumti valā. To mēs konstatējām jau saistībā ar citiem investīciju nolīgumiem. Kādas uh, tiesības uh, ir uzņēmumiem, pret ko var vēsties atsevišķās valstis, ja runiet par tā teikt privātajām tiesībām? Uh, un kā var ietekmēt demokrātiskus lēmumu pieņemšanas procesus, vai tas ir ievērots, tas varētu radīt milzīgas problēmas. Paldies, un tagad dodu vārdu mūsu viesim. Okay, uh, thank you very much. Paldies. Ļaujiet man sākt ar Pilārs de Castillo jautājumu, jo tas bija saistīts ar sarunu vispārējo virzību. Sarunas tagad ir notikušas jau gadu. Daudz eh, no sarunām bija vē, eh, veltīts tehniskiem priekšdarbiem. Abas puses skaidrojušas, ko tās vēlētos saņemt no sarunām. Arvien vairāk jomās ir teksti sagatavoti no ASV puses, kā arī no Eiropas Savienības puses Tie tagad tiek konsolidēti, <clears throat> lai būtu atsevišķam sadaļām konsolidēti piedāvājumi, bet mēs runājam par diezgan visapturošu nolīgumu, kurā būtu vairāk nekā 15 sadaļu. Tādēļ nav tie tipi konsolidētā teksta, ir vairākas jomas, kurā mums būs konsolidēts teksts, bet pat tur ir daudzas lietas, kuras ir starp ASV un Eiropu vēl jā, jāvienojas. Kāda ir nākamie soļi? Es domāju, ka arvien vairāk mēs diskutēsim par sarunas sarežģītākiem aspektiem, jautājumi, kas prasītu arī vairāk politiska lēmumu, līmeņa lēmums, vēl tik tālu neesam tikuši un diez vai šogad tiksim, bet Mēs noteikti gribējām šīs sarunas pabeigt vēl ar Obamas valdību. Eiropa padomi ir to, kā politisko mērķi nospraudus. Mēs vēlētos līdz nākamā gada pavasarim nonākt tik tālu, ka abas puses varētu sākt runāt par tiešām sarežģītiem šo sarunu politiskiem aspektiem. Un tajā brīdī būs ļoti svarīgi, lai būtu ASV tirdzniecības veicināšanas iestāde. Pašreiz vēl daudz tehniski jautājumi tiek apspriest, tagad tas vēl nav tik svarīgi, bet tik tiešām, ja pavasarī nākamgad mēs tiksim tik tālu, ka joprojām nebūs tirdzniecības veicināšanas e, iestādes, e, Obamas valdībā, kongress to nebūtu vēl pilnvarojis, tādas izveidi, tad tas būs sarežģījums šādu nolīgumu noslēgšanai. To arī Eiropas pusi ir norādījusi. Runājot par um, caurspīdīgumu, ko mēs jau šeit daram. Prezidents Junkars ir norādījis, ka mums vajadzētu domāt par parastiem um, caurspīdīguma soļiem, bet visi priekšlikumi, kurus mēs esam prezentējuši ASV, jau iepriekš ir pārspriesti ar dalībvalstīm, arī ar Eiropas parlamenta INTA komiteju. Un jautājumos, kas skār citu komiteju interešu jomas, INTA monitoring jo grupa, eh, ar viņiem esam tos pārskat, pārsprieduši, ir arī pat publiski dokumenti atsevišķās jomās, kurā diezgan detalizēti tiek skaidrot Eiropas pozīcija atsevišķos eh, sarunu aspektos, tātad ir daudz publiski pieejama materiāla, bet, protams, ar visu to ir taisnība, ka ir visdažādākie uh, viedokļi par to, par ko ir runa šajās sarunās, bet ir viens būtisks ierobežojums, kas attiec uz ASV pozīciju, mums ir arī jārespektē mūsu sarunu partneru e, konfidencialitāte un uzticība. Mēs nevaram vienkārši publiski skaidrot viss, viss ASV pozīcijas sarunās un ASV dokumentu, ko viņi mums ir sūtījuši sarunu ietvaros eh, attiecībās tiem ir zinām publicitāts ierobežojumi. Mēs esam skaidrojuši arī ASV, cik svarīgi mums ir eh, šos dokumentus eh, nosūtīt tālāk saviem dalībvalstīm un Eiropas parlamentam, bet daļa no problēmas ir tāda, ka ASV mūsu dokuments kongresam ne atklāja, viņi atklāja tikai mūsu savas puses dokumentus, bet nevis sarunu partneru dokumentus bet mēs turpinam domāt par papildus soļiem, kā varētu komunikāciju un atklātību uzlabot šajās sarunās. Un tagad īsi pāriem punktiem pieskaršos. Par PTO sarunām. Pirmkārt, kā jūs ziniet, mēs ļoti aktīvi pieliekam pūls, lai tirdzniecības veicināšanas nolīgums Balī tiktu apstiprināts, bija daži šķēršļi, bet mēs strādājam pie tā joprojām, lai tīzniecības veicināšanas nolīgums tiktu implementēts. Otrakārt, un ar PTO ģenerālu direktoru vedam sarunas par to, kā virzīties uz priekšu pārējās Dohas darba kārtības jautājumos. Tas ir ļoti sarežģīts sarunas, mēs to apzināmies, bet tas, ka esam strādājam ar TTIP, nenozīmē, ka mēs neraudzīsimies, kas var tikt darīts ar PTO darba kārtību. Skaitlis, ko jūs pieminējāt, ir no ietekmes izvērtējuma, kas uh, tika veikts pirms sarunas sākuma. Tas bija balstīts uz aplēsi, ka TTIP kopējais ekonomiskā kopējā ietekme varētu būt uh, 0,5% Eiropas Savienības IKP būtu. Un tā arī jūs varat izreikināt, cik tas būs absolūtos skaitļos. Protams, tomēr nevienmēr tā ir visveiksmīgākā komunikācija, ja mēs izdalām uz iedzīvotāju atsevišķos galviņu un skaidrot, ka tād ir, tāds varētu būt tēti piegums. Uh, Protams, mums ir daudz konkrētāk jāskaidro tēti potenciālī ieguvumi, jo šie lielie IKP skaitļi nav tie, kurus ir viegli vienmēr komunicēt sabiedrībai. Ir arī ierobežojums attiecībā uz to, cik plaši mēs varam skaidrot, vai cik precīzi, kāda būs ieguma konkrētā jomā, jo mēs jau vēl neesam sarunas beiguši. Bet, protams, tas ir izaicinājums, e, pie kā mēs gribam e, strādāt arvien vairāk, lai būtu šī uzskatāmība. Tad par savstarpējo atzīšanu atsevišķās jomās šeit varētu atbildēt ļoti plaši. Ir publiski dokumenti, kurā mēs skaidrojam, kas varētu notikt tādās jomās kā automašīnas, farmaceitiski izstrādājumi, kosmetika, tekstīli izstrādājumi un ķīmiskās vielas. E, par katru šo jomu ir dokuments, kurā mēs skaidrojam, kas mūsuprāt ir realistiski. Apusējā atzīšana nav iespējama ķīmisko e, produktu jomā, to mēs esam teikuši, jo šeit mums likumdošana ļoti atšķirīga no ASV. Aizsardzības līmenis ļoti atšķirīgs mēs negribam savējo pazemināt, bet kas attiecas uz savstarpēju atzīšanu par automašīnu drošību, par uh, farmaceitisku izstrādājumu ražotņu inspekcijām, medicīnas iekārtu, uh, te mēs uh, varētu gūt liels ietaupījums, ietaupījums eksportējušiem uzņēmumiem. Par publiskiem pakalpojumiem mums ir ļoti skaidra nostāja un mums ir arī publiskots dokuments visās sarunās par pakalpojumiem runāt par sabiedrības veselību, ūdens eh, piegādēm, tur mums ir konkrēts rezervācijas tirgus nolīgu, citos tirdzniecības nolīgumos un tās grasmies ievērot arī nolīgumā ar ASV. Runājot par darbņēmē tiesībām, uh, eh, ASV visos nolīgumos ir iekļaut kaut kādi, kaut kādas apņemšanās, ka uh, eh, darbņēmēja tiesības galvenās tiktā aizsargātas. Un, protams, mēs arī gaidītu, lai abas puses arī skaidri ievērotu šīs e, darba likumdošanas galvenās normas. Vairāk no jums runāja par ISIS. E es šeit nekomentēšu par to, kāda varētu būt pozīcija pēc konsultācijām, bet es gribētu skaidri paust divas lietas. Pirmkārt, ja mēs paraugamies uz savu konsultāciju dokumentu un progresu kas ir panākts investoru valsts eh, strīdu risināšanā un investoru aizsardzības jomā, viena lieta, ko mēs skaidrojam teikt. Fakts, ka investors ir zaudējis peļņu, eh, nediskriminējuši regulatoru pasākumu, eh, iet, rezultātā tas nevar būt pamats tiesiskas prasības celšanai. Tātad investoru aizsardzības standārti standarta jomā šis ir būtisks princips, jāpatur prātā, ņemot vērā īpaši to, ka jūs esat atbildīgi par enerģētikas politiku, ka daudzi strīdi, kas pat labam tiek debatēti sabiedriski, tātad uzņēmumu un valsts strīdi, tie pat labam tiek uz energo hārtas pamat eh, risināti un Šī harta paredz arbitrāžu nevis nacionālajās tiesās, bet investoru valsts strīdu arbitrāžas tiesās. Deviņas eh, ES dalībvalsts jau noslēgušas nolīgumus ar ASV, kas paredz investoru valsts tie strīdu risinājumu. Es to vienkārši minu kā faktu, jo es domāju, ka ir svarīgi ņemt vērā visus šos faktiskos apstākļus. For... Paldies mūsu viesim par klātbūtni un uzstāšanos. Tā bija ļoti plaša un visaptveroša. Paldies vēlreiz! Un mēs ar lielu prieku tiksimies atkal ar jums pēc nākošās sarunu kārtas. Jo šie jautājumi mūsu komitejas deputātiem ir ļoti svarīgi. Un mēs esam tagad pabeiguši mūsu darbu pirms atvaļinājumiem un tiksimies atkal septembrī. Novēlu jums ļoti jauks atvaļinājums, mums ir jāatpūšas, jo mēs neesam tikai pēc nedaudzām komiteju sanāksmēm, bet arī pēc vēlēšanām, kas daudziem mums prasīja ļoti daudz enerģijas. Uz tikšanos septembrī. Paldies! <laughs>